Jā, guten morgen, meine. Labrīt, dāmas un kungi. Es šodien vadīšu sanāksmi un gribētu atvainoties mūsu priekšsādātājs Himners kundas vārdā, kas eh, satiksmes traucējumu dēļ vēl nevarēja ierasties pie mums, bet vēlāk viņi būs kopā ar mums. Mēs priecājamies, ka šodien mūsu vidū ir eh, vairāk viesi, Džons Kamins. Dienvidu Austrumīrijas pārvaldes priekšsēdētājs, viņš mums sniegs informāciju. Tāpat mūsu vidū ir arī apmeklētāja grupa no Saksijas reģionālā parlamenta Eiropas lietu komitejas. Un es gribētu, lai mēs sirsnīgi sveiktu viesus mūsu vidū. Paldies, ka esat ieradušies! Es esmu īpaši priecīgs, ka ir ieradies arī šīs dienas galvenais viesis, galvenais runātājs, mūsu reģionālo lietu komisārs Johannes Hānekungs. Hānekungs sirsnīgs veicu jūs šajā sanāksmē. Mums ir uh, vairāk jautājumu, ko mēs vēlamies ar jums aps, apspriest, un es domāju, ka būtībā jūs varat būt apmierināts ar parlamenta nostāju, vienalga, vai mēs te runājam par Sančesa ziņojumu vai par ziņojumu attiecībā uz nākamo struktūru politiku pēc 2012. gada, 13. gada. Mēs esam ļoti, ļoti gaidām, kā jūs izteiksieties par nākotnes perspektīvām. Lūdzu, komisārkungs, jums vārds. Lielas paldies! Paldies par uzaicinājumu ierasties šodien komitejā un uzstāties kā pirmajam runātājam. Laika izvēles ziņā, protams, būtu labāk runāt uzreiz arī par iespējamo finanšu satvaru, bet tas šobrīd ir pāragri. Runājot par saturiskajām perspektīvām, uh, Ir vairāki jautājumi, par kuriem mēs varam apmainīties ar viedokļiem, un es domāju, ka mums vajadzētu kopīgi izmantot šo iespēju. Es gribētu pateikties visiem referentiem, uh, it ja īpaši tev, Markus, par lieliskajiem ziņojumiem, kas ir izstrādāti pēdējo mēnešu laikā par reģionālo politiku un tās nākotni. Es ziņojumu esmu izlasījis, arī mans dienas to ļoti rūpīgi izpētījis, un mēs esam ar lielu uzmanību sekojuši līdz diskusijām parlamentā. Tas ir ļoti būtisks pienesums komisijas iekšējām diskusijām par uh, kohēzijas politikas un reģionālas politikas tālāko attīstību. Tās ir divas paralēlas eh, lietas, darbs, kas turpinās. Nākamajā nedēļā komisija nāks klajā ar, eh, ar eh, budžeta daudz gadu perspektīvām. Tas varētu būt 21. vai 30. jūnijā. Mēs runāsim par makroekonomisko situāciju, ņemot vērā, ka daudzās dalība valstīs ir diezgan tāds smags budžeta izstrādes process. Un es ļoti stingri paļaujos uz parlamenta atbalstu, un arī, protams, mēs atbalstīsim jūs tāpat, es ceru, uz reģionu atbalstu. Bet vienai lietai ir, viena lieta ir jāsaprot skaidri, tad, kad mēs vēlamies attīstīt tādu reģionālo politiku, kas atbilst mūsu mērķiem un gaidām, kas ir uh, ierakstīts arī dažādajos ziņojumos, tad mums ir nepieciešams arī adekvāts budžets, lai to visu varētu īstenot. Okto Kaut kad rudens sākumā es domāju, ka tas varētu būt septembra beigās līdztekus budžeta projekta izstrādēji. Mēs nāksim klajā ar uh, saviem priekšlikumiem attiecībā uz uh, regulējumiem kohēzijas politikai sākot no 2014. gada. Komisija ierosinās regulu paketi, kurā būs ietverti dažādi elementi. Uh, Būs vispārīga regula, regula par Eiropas e, reģionālo fondu, regula par kohēzijas fondu un regula par sociālo fondu, kā arī regula par teritoriālo sadarbību. Mēs ceram, ka ar jūsu palīdzību mēs varēsim pabeigt sarunas līdz 2012. gada beigām, 2013. gada sākumam. Tas ir arī ziņojumos ietverts, ka mēs tā teikt, ka mums ir jāizdara secinājumi no pašreizējā plānošanas perioda un attiecībā uz vilcināšanos īstenošanas ziņā mums ir jāpielāgojas situācijā, bet tas būs iespējams tikai tad, ja mēs saulaicīgi vēl pirms 2014. gada 1. janvāra, tātad pēc iespējas agrāk 2013. gadā būsim visu sagatavojuši, un lai tad mēs ar dalību valstīm un reģioniem varētu vienoties par atsevišķajām operatīvajām programmām, jo sarunas neformāli jau sāks parasti agrāk, bet, protams, oficiāli šo te beigu punktu var pielikt tikai tad, kad ir izstrādāts pamats un uh, ir panākta vienošanās un ir, teiksim, zināms, cik būs liels šīs te finanses un kāda būs likumdošanas priekšnosacījuma. Bet, kā jau es sacīju, tas ir svarīgi, lai varētu uh, pirms jaunā plānošanas perioda sākuma sagatavoties īstenošanai, jo es domāju, ka visu mūsu interesēs ir tas, lai ar 2014. gada 1. janvāru mēs varētu sākt strādāt bez jebkādas vilcināšanās un uzreiz tā viegli pāriet nākamajā plānošanas periodā. Tas ir mūsu pilsoņu interesēs un mūsu reģionu interesēs. Papildus tam mēs strādājam ar kolēģiem no citiem dienestiem, lai e, izstrādātu jaunu kopēju strateģisko ietvaru visiem struktūra fondiem. Un ar to mēs vēlamies nākt klajā līdz šā gada beigām. Es uzskatu, ka nu, tā kā diskusijas pie mums vēl nav beigušās, bet es domāju, ka šis komisijas priekšlikums varētu drīzumā tikt nodots uh, atbildīgajām struktūrām. Un šis strateģiskais ietvars ir ļoti būtisks. Un likumdošanas līdzlēmēji ir jāiesaist visā šajā te procesā. Šī satvara galvenais nosacījums ir tas, ka tajā ir jāietver Eiropas Savienības 2020 stratēģija un ir jāīsteno šīs te dažādās prioritātes, kas tika noteiktas. Un tāpat ir jāvienojas par visiem šiem punktiem. Šajā sakarībā man ir ļoti būtiski norādīt uz to, ka mēs strādājam kopā ar kolēģi Kvinu un uh, lai panākt pēc iespējas labāku konsekvenci starp uh, stratēģisko satvaru, ir īpaši attiecībā uz inovācijām. Jo šeit galvenais ir tas, ka inovā, jēdziens inovācijas ir jāiestrādā tik dziļi, lai uh, no pētniecības jomas tas varētu tikt nu, pāriet arī, tā teikt, tā ļoti viegli pāriet arī uz attīstības un reģionālo politiku. Uh, Tas īpaši attiecas uz uh, maziem un vidējiem uzņēmumiem. Parlamentā bija notikušas arī ļoti tāds intensīvs debats par šiem jautājumiem, un, protams, vairāk ir arī viedokļa atšķirības starp parlamenta deputātiem šajā ziņā. Bet es domāju, ka tas jau nav traģiski, jo tā ir tāda lietišķa diskusija, Bet galvenais ir jautājums, kas skar uh, šāda viduskategorijas uh, izveidi reģioniem, kur būtu 75 līdz 90 procentā dēvētie pārējais reģioni. Es domāju, ka kompromiss, kas tiks rasts vai arī tika rasts, uh, ir tāds ļoti saprātīgs, un tas varētu ietekmēt arī mūsu domas. Nu, kas tad īsti slēpjas aiz šīs te domas? Eiropā mums ir reģionu ietvaros tāda kopumā pozitīva attīstība ja mēs paraugamies uz IKP kā tādu galveno rādītāju, kā mērauklu, tomēr joprojām ir pietiekami daudz tādu reģionu, kuriem ir nepiecie, nepieciešams attīstīties labāk, kuriem vēl ir jāsasniedz šis, šie te Eiropas vidējie rādītāji. Līdz šim mums tāda galvenā kategorija, kur tā vērtība ir 75% vai 3 ceturtdaļas no visiem reģioniem. Tas nozīmē, ka tie reģioni, kas ir mazāk attīstīti, to īpatsvars ir tātad mazāks. Par šim tad ir, tātad ir tā viena tre, ceturtā daļa. Tas nozīmē, ka mums ir jārunā par lokalizāciju, lai, ja teiksim, panāk to, ka šis pretstats būtu viens pret desmit un tā, lai tas būtu arī nākotnē. Es domāju, ka tagad mēs esam jau uzsākuši tādu pakāpeniskās ieviešanas procesu, un mēs esam radi, radījuši iespēju šo te pārēju no konverģences reģioniem nodrošināt ar tādu kā finansiālo miksto piezemēšanos. Un te, nu, es varu sacīt, ka nekāda pretruna nav, ja pastāv uzskats, ka tad, kad valsts izaug no šiem 75% kategorijas, tad eh, mērķi, tad mēs jau esam nonākuši pa mērķim tuvāk, uh, Un tad visi šie procesi, kas ir um, uzsākti, ir jāturpina. Un proti, jāturpina tas process, um, tā attīstība, kas jau ir panākta. Un tad vēl ir arī tādi reģioni, kas nekad nav iekļaujušies šajā 75% kategorijā, bet tie nav arī sasniegušo 90% kategoriju. Bet tā, attiecībā uz iedzīvotāju labklājības līmeni un attīstības līmeni, tie būtu vērtējami tieši tāpat kā tie reģioni, kas šo, kam ir, tā teikt, jāiesteic sava attīstība. Nu, līdz ar to arī šiem reģioniem būtu jātīstās tālāk, tikai šis te iedzīšanas process varbūt viņiem nav nepieciešams tik strauši. Nu, ja, piemēram, no 60% ir jānonāk pie, pie tiem 75%, tad, protams, šai attīstībai nav jābūt tik straujai. Un, protams, ja mēs rēķinām, ja mums no 85% ir jānonāk līdz 90%, tad atkal šis te attīstības temps ir savādāks. Un tad to var, teiksim, panākt ātrāk. Šobrīd mēs neizdalām atšķirību starp uh, tādu reģionu, kas ir šobrīd, nu, piemēram, pie 82% robežas vai, teiksim, uh, Londonas City, kur ir 380%. Uh, Un tā kā es domāju, ka būtu saprātīgi palīdzēt reģioniem, lai panāktu to, ka šajā te iedzīšanas procesā šādi reģioni piedalās aktīvāk. Kāpēc? Tādēļ, ka reģionālajā politikā mums ir divi galvenie uzdevumi, un es jums teikšu pavisam atklāti. Otrais uzdevums ir īpaši būtisks, un eh, šajā ietvarā mēs to otro un vēl neesam ap apskatījuši. Pirmais ir eh, tradicionālais, lai, teiksim, mazinātu atšķirības starp reģioniem. Nu, teiksim, palīdzēt pārējais reģioniem atbalstīt viņu šajā te pārējais procesā. Un otrais uzdevums ir tā teikt, būt par to instrumentu Eiropā, kas eh, nosprauž šos te mērķus, kas ir iekļauti Eiropas 20, 2020, 2020 stratēģijā, un es domāju, ka tas ir reģionālās politikas uzdevums izstrādāt tādas platformas, kas palīdzētu apkarot nabadzību un uh, palīdzētu aizvien vairāk izjau, izmantot atjaunīgās enerģijas un uzlabot nodarbinātības situāciju, kā arī veikt citus uzdevumus. Un, ja mēs paraugamies uz šiem te galvenajiem datiem, it īpaši attiecībā uz pārējais reģioniem, tad ir skaidrs, ka uh, ir nepieciešams palīdzēt šiem reģioniem tā, lai šis te iedzīšanas process noritētu raitāk, ir jāatbalsta šie reģioni, jo šie te konkurēt spējīgi reģioni gal galā jau nepaliek savā attīstībā uz vietas, viņi turpina attīstīties aizvien tālāk. Un tāpēc es domāju, ir ļoti pamatoti tas, ka mēs šo procesu atbalstam. Un es domāju, ka visi tie, kas domā, ka šie procesi ir saistīti ar papildus izmaksām, tiem būtu jāsaprot, ka ir jāizšķir starp budžetu un uh, politikas jēdzienu kā tādu. Un uh, politikas jēdzienu ietveros mēs vai es pārstāv to viedokli, ka mums ir nepieciešama šāda būva, šāda arhitektūra un ar līdzekļu pārbīdi, mums ir eh, jāpalīdz šiem te pārējais reģioniem. Un neatkarīgi no tā, kāds izskatās šis budžets abs pēc absolūtiem skaitļiem, šī procesa ietvaros ir pieejami līdzekļi tačiem te pārējais reģioniem. Un tāpēc es gribētu to valstu un reģionu pārstāvjiem, uz ko tas attiecas, teikt, ka katra valsts saņemtu vairāk, ja būtu šādi te pārējais reģioni, un savukārt, ja šādi pārējais reģioni nebūtu, tad šis, šie reģioni saņemtu mazāk līdzekļus. Tā kā, ja tāda pārējais reģiona ir, tad eh, šīs valsts vai reģioni vienkārši saņem vairāk līdzekļus. Un kā es jau sacīju, ir ļoti būtiski izšķirt šos divus jēdzienus, proti budžets un politika. Jo šeit ir runa par izlīdzsvarošanu, par interešu samērošanu un par reģionu atbalstu. Dāmas un kungi, neaizmirsīsim to, ka tas attiecas uz apmēram 30 miljoniem Eiropas Savienības pilsoņu, un viņi gal galā gūs ļoti lielu labumu no šiem pasākumiem. Mums pavisam noteikti vēl būs iespējas diskutēt par šiem jautājumiem. Es ļoti labprāt iesaistīšos šādās diskusijās, bet noslēgumā es vēlreiz gribētu pateikties Markusam Pīperam, Stavrakakis kungam, Mikulasik kungam un Šmit kungam par eh, pēdējo nedēļu un mēnešu laikā izstrādātajiem ziņojumiem. Uh, Šeit eh, šie ziņojumi ir izpelnījušies ļoti lielu atbalstu, un arī mēs viņus atbalstam, un eh, viņu darbs ir labs pamats arī mūsu darbam. Esmu ieradies šeit uz diskusiju, un parīt arī piedalīšos plenārsēdē. Paldies! Vielen Dank. Lielas paldies Hānes kungam. Hāna kungam. Ir pieteikušies vairāki deputāti. Vispirms es došu vārdu koordinātoriem. Tu runāji par to, ka mēs esam panākuši labu kompromisu, bet es domāju, ka plenārsēdē balsošana ir gaidām tikai ceturtdien, tā kā es ar nepacietību gaidu, kāds šis kompromiss tik tiešām izskatīsies. Es domāju, ka nav pietiekami daudz izdiskutēts jautājums par šīm te kategorijām, bet, nu, man ir jāvada šīs diskusijas, nevis tajās jāiesaistās. Vispirms es došu vārdu mūsu koordinātoram no Tautas partijas grupas, Van Istenroja kungam došu vārdu vispirms, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Godātais komisāri, es pieņemu zināšanai, ka Tās regulas, par kurām tiek runāts, joprojām ir tādas pašas kā iepriekšējās. Atsevišķa regula par atsevišķu fondu, viena par reģionu fondu, viena par kohēzijas fondu, viena par sociālo fondu. Šīs četras stratēģijas, ko jūs esat nesen piedāvājuši, ir koplēmuma procesā pieņemts, un par to mēs esam ļoti gandarīti. Uh, Tagad ir pirmā reize, kad mēs varēsim grupēt šos fondus, un viņi tiks iekļauti vienā strateģiskajā ietvarā. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi, lai mēs varētu ieviest stratēģiju Eiropa 2020. Šāda kopīga pieeja ir nepieciešama tādēļ, ka šobrīd Sekojot reģiona attīstības politikai, mēs redzam, ka nav uh, konsultāciju ar reģioniem pietiekami daudz. Tad, kad mēs runājam par stratēģiju Eiropa 2020, tad mēs tikai vārdos pasakam, ka mēģināsim sazināties ar reģioniem. Ja mēs to patiešām darīsim, tas varētu efektīvāk palīdzēt īstenot kohēzijas politiku. Mēs jau agrāk esam uzsvēruši to, cik svarīgas ir partnerattiecības ar teritorijām un teritoriju iekšienē. Ja tas parādīsies jūsu jaunajos priekšlikumos, tad mēs noteikti šo ideju atbalstīsim. Vēl jāsaka tas, ka Eiropas parlamentā pavisam drīz sāksies prioritārās debats par šiem jautājumiem. Mēs izteiksimies par jūsu izteiktajiem priekšlikumiem, parlaments nāks klē ar saviem papildinājumiem, tas būs labs pamats tālākai regulu un stratēģijas izstrādē. Taču ir kaut kas, kas mūs nedaudz satrauc. Mūsu rīcībā ir tāda informācija, Mums, mūsu rīcībā ir dažādi informācijas materiāli, bet nav vienota priekšlikuma, kas nāk no komisijas par šiem jautājumiem. Pēc tam, kad tika pieņemts gar Rīgas palēdo ziņojums, šūre komitejā e, plenārsēdē notika debatas mēs runājam par pārēju uz jaunu sistēmu un uz dažādu kategoriju reģioniem ir svarīgi, lai šīs debates pamatotos uz stratēģiju, kas būtu uzrakstīt melns uz baltu uz papīra. Es tādu neesmu redzējis. Es saprotu, ka politiski jums vēl ir zināmas grūtības formulēt, formulēt šo stratēģiju. Taču mm, šāds solījums un apņemšanās ir izteikti, ka šāda stratēģija būs. Jūs uh, Taču saprotiet, ka tas ir delikāts jautājums. Šīs kategorijas nevar būt tāds brīvais elektrons, kas novadīs pie neparedzamām situācijām. Ja mēs izveidojam šo starp re, e, kategoriju reģioni un sakām, ka e, diemžēl nav šobrīd pietiekama solidaritāte starp reģioniem, ka mēs vēlamies to ieviest, tad būtu žēl, e, ja mēs e, tam upurētu otro mērķi varētu būt projekti, kurš ne, nepakļaus ne pirmajam, ne otrajam, ne trešajam e, mērķim, un tad šo projektu nevarēs nekādā veidā finansēt. Es domāju, ka mums vajadzētu atbalstīt tos priekšlikumus, kas ir labi pēc satura. Es uzskatu, ka ir svarīgi, ka tajā brīdī, kad komisija nāks klajā par daudzgadu finanšu schēmu un šo te daudzgadīgo strateģisko ietvaru, tad mēs jūs atkal varētu uzklausīt. Jo tas būs tas mirklis, kad mums priekšā būs konkrēts dokuments, kur mēs varēsim spriest, vai runa ir par pietiekamām investīcijām, jeb um, mums būs jāsamierinās ar vienkāršu kohēzija. Kas notiks ar dažādiem fāras projektiem laika posmā pēc 2020. gada, ar transporta projektiem? Šobrīd mēs to neredzam. Es ceru, ka pēc vasaras brīvlaika mēs saņemsim sīkāku informāciju. Es negribu šeit minēt visas tēmas, par kurām mums trūkst informācijas. Šobrīd mēs redzam, ka tiks izvērtēta kaimiņattiecību politika, piemēram. Šķiet, ka šī politika kalpos galvenokārt kaimiņu valstu iekārtu demokratizācijai. Arī tam, lai mēs eh, stiprinātu dzīves līmeni Ziemeļāfrikā, Baltkrievijā un uzlabot cilvēktiesību ievērošanu šajās valstīs. Bet kas notiek ar sadarbību reģionu līmenī? Vai pārrobežu sadarbību? Man šķiet, ka šīs aspekts nav vēl labi pārdomāts. Šur tur mums ir kādas slimnīcas, ko mēs atbalstām, ļoti konkrēti projekti, bet nav sistemātisks pieejas šai pārobežu reģionu sadarbībai. Es domāju, ka ir nepieciešams, lai mēs dzirdētu no jums tādu globālu izvērtējumu lai mēs varētu pateikt, vai reģionu uh, fondi tiek labi izmantoti. Vai mēs varam pamatoties uz starpreģionu metodu šādā pārrobežu sadarbībā, jo uh, reizēm uh, šie fondi ir ļoti lieli un tādēļ mums vajadzētu izsvērt, kā tie tiek izmantot. Paldies! Nākamā runātāja, paldies, Markus! Paldies, komisāra kungs, Sakrēls kundze. Jūs runājat par tādiem ļoti būtiskiem jautājumiem. Runājāt par uh, regulu projektiem un par to, kā jū, gan uh, plenārs sēdē, gan uh, garīgas uh, ziņojumā mm, tika spriests par šīm starp kategorijām. Un es ļoti ceru, ka ceturtdien trešo reizi, vai, nu, teiksim, plenārsēdē otro reizi, vēlreiz tiks apstiprināta šī te nostāja, jo es uzskatu, ka starp kategoriju jautājums ir ļoti būtisks un ir ļoti daudz reģionu Eiropas Savienībā, kuriem tas būtu būtiski. Bet es gribētu runāt par diviem citiem aspektiem. Pirmkārt, es Gribētu uzzināt, vai komisija jau ir nonākusi pie kādiem secinājumiem attiecībā uz to, vai budžeta priekš, projektā, kas tiks ierosināts, tiks izteikts priekšlikums izstrādāt jaunu investīciju fondu, vai arī šis priekšlikums vairs netiks uh, likts priekšā, ņemot vērā sadalījumu par sektoriem kohēzija politikas ietveros. Un otrkārt, jūs ļoti izsmeļoši runājāt par sadarbību ar pētniecības ģenerāla direktorātu, bet jūs nepateicāt, cik tālu šī sadarbība un, un uh, koordinācija ir uh, iespējama ar lauksaimniecības fondu un dzīvsaimniecības fondu, un vai, teiksim, ir kaut kāds iespējas regulu ietveros šos te abas politikas eh, jomas, eh, nu, vairāk satuvināt tieši ar kohēzijas politiku. Es domāju, ka šāds jautājums arī būtu ļoti nozīmīgs attiecībā uz budžeta projektu, jo tiek minimalizēta diezgan dramatiski otrais, otrais pīlārs lauksaimniecības budžetā, un līdz ar to varētu rasties ievērojams grūtības arī attiecībā uz kohēzijas politiku. Nu, to es gribētu uzzināt. Un tad vēl man tāds komentārs. Pagājušajā nedēļā man bija tas prieks ar kāds delegācijas ietvaros viesoties Anglijā, un es runāju ar Barnes Hendhemu. Uh, kas eh, Britu valdībā ir atbildīga par reģionālo fondu, reģionāliem fondiem, un viņi vienmēr norādīja uz to, ka valsts kas saka, ka visi budžeti ir jāsamazina, savukārt to, savukārt eh, tajā pašā laikā tiek arī piedāvāt ļoti daudz argumenti, uh, kāpēc um, Lielbritānijai tomēr ir jāsaņem papildus līdzekļi. Nu, varbūt, ka kaut kā var šo situāciju ietekmēt, jo, nu, man šķiet, ka tas tā īsti labi nav. Paldies. Jā, dank, dann für... Paldies. Liberāļu vārdā. To ir ar kungs lūdzu. Jā, Fosicnē. Eh, Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, dārgie kolēģi. Ziņojumos ir eh, dažādi uh, priekšlikumi, kas ir ļoti būtiski liberāļiem. Šeit es galvenokārt gribētu uh, runāt par prasību, kas ir saistīta ar īstenošanu un attiecas uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, attiecībā uz tehnoloģiju pārnesi, augstskolām. Mēs esam arī atraduši tādu formulējumu, lai struktūra fondu un kohēzijas fondu varētu palīdzēt stabilizēt uh, kopējo ekonomikas situāciju pēc krīzes un arī nākotnē palīdzēt veicināt konkurētspēju un uh, palīdzēt saglabāt nodarbinātības līmeni. Es domāju, ka tas ir ļoti būtiski un arī politiskās grupas ir vienisprātis un es ceru, ka tiks. Tas izteikts arī balsojumā. Van Nistenroja kungs jau runāja par starpkategoriju jautājumu. Tas ir nozīmīgs. Uh, tīri teorētiski no sistemātiskajām diskusijām izriet arī tas, ka šis priekšlikums ir tāds ļoti šārmāns. Un eh, ir jāargumentē, ka ne tikai tie, kas atrod šajā te pakāpniskās izejas fāzē, kas tagad praktiski ir eh, no tāda diezgan zema līmeņa nonākuši diezgan tālu, uh, Varbūt, ka arī viņiem ekonomikas pārmaiņa rezultātā ir iespēja saņemt kaut kādu atbalstu, nu tā, lai arī nākotnē struktūra fondi varētu kalpot kā tādi makroekonomiskie stabilizatori. Tā kā no šī viedokļa sakot, makroekonomikas ziņā uh, un ekonomikas attīstības ziņā šādas kategor starpkategorijas būtu nozīmīgas. Mūsu balsošanas pozīcija būs atkarīga no tā jautājuma, uz cik daudz reģioniem tas attieksies un cik daudz tas izmaksās. Un te es pievienojos Van Īstenroja kungam, kurš sacīja, ka būtu labi, ja būtu parlamentam iesniegti kaut kāda aprēķina, lai mēs varētu tieši redzēt, kā tas viss izskatās. Un tas ir arī tāds tieši jautājums, vai tā ir taisnība, ka šeit eh, būtu skārti apmēram 14, eh, 40 eh, Eiropas Savienības reģioni. Un cik tas tieši izmaksāt, vai te runa par apmēram 9 miljardiem eiro vairāk? Uh, Tātad kāds būtu šīs te papildus izmaksas un cik liels būtu šo reģionu skaits, kas paliktu vecajā pirmajā mērķa grupā. Un tad man vēl tāds trešais komentārs, par ko es īsti vēlos izteikties. Jūs zināt, ka es biju referents attiecībā uz absorpcijas um, likmēm, un mums bija pirmā viedokļa apmaiņa. Uh, šī te absorpcijas rādītāji liecina par to, ka daži reģioni ļoti labi progresē, bet ir citi, kuriem tik labi neveicas un kam ir ļoti liels grūtības. Un parlamentam ir ļoti grūti uzzināt, kā šie te apsardzības rādītāji īsti izskatās un kā tie ir budžeta kontrolas komitejas eh, pārstāve nesen viesojās Itālijā un, piemēram, Itālijā šis absorpcijas rādītājs ir zemāks par 7%. Vai jūs varat apstiprināt tādas ziņas, vai šie skaitļi jums ir zināmi, un vai jūs redzat kādu iespēju, ka mēs kā parlaments varētu uh, tikt informēti par šīm tie absorpcijas rādītājiem, jo es domāju, ka nu, arī no politiskā viedokļa būtu jāņem vērā un jāsako līdz šādām te grūtībām, kas ir saistīts ar līdzekļu apgūvu. Paldies! Jā, ich würde jetzt ganz gerne dem. Es gribētu tagad dot vārdu komisāram kungam, bet Oirar kungam es gribētu teikt, ka attiecībā uz starpkategorijām. Mēs varētu uh, drīzumā mm, izdiskutēt tālāk šo jautājumu. Bet vispirms es došu vārdu komisāru kungam, lūdzu. Paldies, es runāšu secīgi pēc tā, kā tik uzdot jautājumi. Es gribētu lūgt jūs izrādīt sāpratni, ja mēs septembrī gatavojamies nākt klajā ar uh, priekšlikumu, tad nu, mēs nevaram pirms tā sagatavot vēl priekšlikumu projektu. Nav tā, ka ir vispirms kaut kāds vēl pirmais dokuments, un tikai tad mēs par to varam diskutēt. Bet es domāju, ka tāpēc jau mums šeit ir tagad iespēja mutiski apmainīties viedokļiem, un jūs varat rēķināties ar to, ka tās lietas, ko es tagad saku, nav atsaistītas no tā, kas vēlāk tiks iekļauts šajā te projektā. Ir ļoti būtiski norādīt uz to, ka mēs mēģināsim šī te kopīgā strateģiskā satvara ietvaros iesaistīt arī citus fondus, lauksaimniecības fondus un zivsaimniecības fondus un panākt kaut kādu vienošanos attiecībā uz to, uh, kādi ir tie būtiskākie investīciju projekti, kurus mēs īstenojam Eiropas līmenī, un kā starp šiem atsevišķajiem fondiem vajadzētu organizēt darba sadalījumu. Un šeit īpaši būtiski ir uh, noteikt tos politiskos investīciju projektus un uh, tad pieturēties pie šiem lēmumiem, kurš tātad par ko ir atbildīgs. Un uh, šeit, protams, ir ļoti būtiski arī runāt par to darbu sadalījumu starp eh, reģionālo fondu un citiem fondiem. Un tāds neliels komentārs. Es domāju, ka mēs visi brīnītos, ja lauksaimnieki automātiski teiktu jā, jo man nav nekāda informācija, ka attiecībā uz lauka attīstību būtu gaidām kaut kāda milzīga budžeta samazinājumi. Es domāju, ka gluži pretēji ir ļoti liela interese arī no lauksaimnieku puses. Es domāju, ka te ir runa, nosaukums gal galā ir lauka attīstības fonds un runājot par lauka attīstību. Te ir jārunā ne tikai par lauksaimniekiem, bet arī par citām nozarēm, kas uh, ir iekļaut šajā te fondā. Un tā kā šis te pielietojums ir tāds diezgan plašs, un tā tam arī būtu jābūt. Runājot par uh, daudz līmeņu pārvaldību, un uh, Jāsaka, mēs ļoti intensīvi esam uh, pie šī jautājuma strādājuši. Arī reģionu komiteja ir iesaistījusies šajā darbā un šobrīd notiek konsultācijas. Reģionu komitejas priekšsēdētājs aktīvi iesaistās regulas projektu rakstīšanā par daudz līmeņu pārvaldību. Tas ir pirmais. Otrakārt Protams, reizēm ir svarīgi kaut ko paziņot, bet tad, kad tas ir iekļauts regulā šāds paziņojums, tad tam ir patiešām ļoti liela morāla ietekme un praktiska ietekme. Šobrīd ir tādi reģioni, kuros iesaistītās puses, tās, kas saņem fondus, tiek eh, tiešām iesaistītas konsultācijās, bet citur nav. Un mēs vēlētos, lai visos reģionos būtu situācijas uzlabojums šajā jomā. Krēls kundzei es varu tikai piekrist tajā, ka atbalsts visiem reģioniem ir nepieciešams apvienotās karalists pozīcijā, es to ļoti skaidri redzu, ka viņi pieņem šādu piedāvājumu, šādu priekšlikumu. Ja mēs aplūkojam apvienotās karalistes karti, tad mēs redzam, ka tajā ir ļoti dažādi reģioni, dažādu līmeņu reģioni, un ir vispār atzīts, cik svarīgi ir strādāt izējot tieši no šādas pieejas. Neaizmirsīsim stratēģiju Eiropa 2020, ko mēs vēlamies ieviest visos reģionos. Van Nistelroja kungam varu teikt, ka mums ir nepieciešams atbilstoša līmeņa atbalsts otrā mērķa grupai arī. Jūs runājat par kaimiņu attiecību politiku. Mm, tā ne tikai turpināsies, mums būs priekšlikumi attiecībā uz kaimiņu attiecību politiku, un priekšlikumos būs tāds piedāvājums, ka trešajā pīlārā ir nepieciešams lielāks budžets. Saskaņā ar man arī cibāsošo informāciju Skandināvijas valstis. Šīm valstīm ir savs viedoklis par to, vai finansējumu vajadzētu turpināt piešķirt arī kaimiņattiecību politikas stiprināšanai. Tas ir ļoti sarežģīts jautājums, šobrīd ārkārtīgi delikāts. Bet sarunas turpinās. Ja mēs runājam par sadarbību ar reģioniem vai valstīm, vai valstīm, kuras e, vēlas iestāties Eiropas Savienībā, tad programmas turpinās tikt strukturētas tāpat kā agrāk, taču mēs centīsimies iekšēji tās labāk koordinēt. Tā, lai finansējums būtu vienlīdz pieejams visiem šīs kategorijas reģioniem. Lielākajā daļā gadījumu reģionālā politika ārpus Eiropas Savienības ir nedaudz savādāka nekā mums iekšā Eiropas Savienībā. Eiropas Savienībā mēs parasti finansējam projektus, bet, ja runājam par kaimiņu reģioniem, tad tas tā nav. Tā ir uh, pamat uh, problēma šobrīd, kāpēc mēs nevaram šo sistēmu nedaudz mainīt ir tāds procedurāls jautājums. Eh, ir atsevišķi budžeti dažādām šīm politikām. Un mēs nevaram no vienas dienas laikā pāriet no šīs projektu pieejas uz pavisam citu projektu. Par investīcijām runājot, es domāju, ka mums būs tāds eh, Eiropas investīcija fonds. Tie līdzekļi, kas parasti tiek ieguldīti reģionālās politikas īstenošanai, cerams, netiks izmantot šim jaunam investīciju fondam, bet mums ir nepieciešams to izmantot, lai būtu labāka sadarbība tādās jomās kā īpaši infrastruktūra un transports. Šie infrastruktūras projekti ir ļoti svarīgi sasaists projektu pārrobežu kontekstā. Ir jāsavieno dažādi ceļu tīkli. Tās attiec gan uz vecām, gan uz jaunām dalību valstīm. Tieši tādēļ budžetā ir nepieciešams jauns investīciju fonds. Un e, tas ir jāveido konsultējoties ar mūsu jomas speciālistiem, proti ar reģionu jautājumu speciālistiem. Otrās kategorijas ceļu darbi arī noteikti būtu jāatbalsta nākamajā solī vai nākamajā stadijā. Priekšlikumā vajadzētu iekļaut sarakstu ar nepieciešamajiem Transeiropas projektiem. Tas varētu būt pielikums par šiem te Transeiropas ceļiem, ceļu tīkliem, kurā būtu arī paskaidrots, kādēļ tie ir nepieciešami un kā tie ir finansējami. Kādēļ es atsaucos uz zinātni un pētniecību savā ievadrunā? Iemesls ir tāds, ka pirmo reizi, runājot par zinātni, tiek kā viena no prioritātēm, varbūt pat galvenā minēta inovācija, šis jēdziens. Ir dažādas interpretācijas šim vārdam. Mēs nerunājam par kaut kādiem maziem izgudrojumiem un par maziem ieguldījumiem. Mēs runājam par būtiskām investīcijām. Apmēram ceturtā daļa no reģionu politikai veltītajiem līdzekļiem tiks ieguldīti MVU atbalstam, ja šie MVU strādās pie kaut kādiem novatoriskiem projektiem. Mēs nerunājam tikai par tehnoloģisko novatorismu. Uh, kaut kādas attīstības ķēdes beigu posmā. Nē, mēs runāsim plašākā nozīmē par inovāciju, gan par mārketingu, gan par pakalpojumu jomām un inovācijām tur. Tātad inovāciju jēdziens visplašākajā šī jēdziena nozīmē. Maziem vidējo uzņēmumu, kā mēs zinām, ir Eiropas ekonomikas mugurkauls un ir ļoti būtiskas struktūras darba vietu veidošanā un nodrošināšanā Tādēļ ir ļoti svarīgi skatīties, kā zinātnes un pētniecības politika tiek izstrādāta arī palī palīdzot šīm maziem vidējiem uzņēmumiem. Tojer kungs uzdeva jautājumu. Nu, jāsaka, ka šeit es nevaru vēl tā pilnīgi konkrēti atbildēt, jo daudz kas var mainīties, saņemot, tad, kad būsim izanalizējuši jaunāko statistikas datus taču pamataina ir diezgan labi iezīmējusies par to, kāds būs nākamais finansēšanas periods. 271 reģions No 271 reģiona 51 acīm redzot tiks iekļauts uh, šajā te starpkategoriju reģionā. Te mēs runājam par 270 miljoniem iedzīvotāju. tie reģioni, uz kuriem vairs neatteiksies eh, konverģences reģionu status, to skaits pieaugs no 17 līdz 34. Apmēram 40 miljoni iedzīvotāji dzīvo šajos reģionos. Jūs pieminējāt izmaksas 9 miljardi. Tās, ir, tās nav tik lielas, ja mēs ņemam vērā šos skaitļus. Eh, jūsu pieminētajā izmaksu apjomā ir iekļautas daudz un dažādas atbalsta formas, piemēram, atbalsts reģionam, kad viņš ir kļuvis no konverģences reģiona par konkurētspējīgu reģionu. Tātad patiesībā mēs runājam par resursu nobīdīšanu no vienas kategorijas citā, nevis par jaunu resursu nepie... pieprasījumu. Mēs runājam tātad par 40 miljoniem cilvēku, kuri saņems atbalstu savos reģionos. Kā jau es teicu, 270 šobrīd ir 271 konverģences reģions. Ne, ir 271 reģions pavisam, 84 no tiem ir konverģences reģioni. Nākotnē būs 64 līdz 68 konverģences reģioni. Ja mēs runājam par kredīta apguves līmeni, tad mēs, protams, pilnībā apzināmies, kādas ir problēmas, ar kurām saskars atsevišķas valsts un reģionu kredītu šo te maksājumu apguves ziņā. Pavisam nesen biju Itālijā, kampaņas reģionā un Sicīlijā. Tur noskaidroju, ka viņiem ir lielis, ir pastāv būtisks risks, ka viņi varētu zaudēt savus sev paredzētos līdzekļus. Mums ir noteikumi par saistībām, un šos noteikumus nevar grozīt nekādi. Tie ir ļoti vienkārši noteikumi, kas jāievēro, ja līdzekļi netiek izmantot, tie tiek atgriezt atpakaļ Eiropas saimnības budžetā. Un tādēļ šiem reģioniem ir jāsaņemas. Arī Grieķijā, acīm redzot, varētu būt grūtības ar dažādu kohezijas fondu apguvi. Uh, privātajam sektoram ir ļoti grūti izmantot eh, pieejamos līdzekļus. Tāpat arī Bulgārijā un Rumānijā ir labi zināmas problēmas ar fondu apguvi. Un tomēr jāsaka, ka šajās valstīs eh, notiek uzlabojumi fonda apguves jomā. Uh, neskatoties uz visām grūtībām, kas to apvīja. Tātad es uzskatu, ka mēs progresējam, un es ceru, ka tas tiks šeit arī pozitīvi novērtēts. 2012. gadā Bulgārijā sāks īstenot būtiskus projektus, kas jau ir iesniegti. Es domāju, ka tā, tie arī nodrošinās fonda apguvas uzlabojumu. Tā kā mēs zinām, ka viņiem ir problēmas ar fondu apgūt, tad mēs piedāvājam dažāda veida atbalstu, nu, piemēram, tehnisko atbalstu šīm valstīm. Reizēm valstis neizmanto šo te tehnisko atbalstu, taču tāds ir iespējams. Mēs to piedāvājam, sadarbojoties ar Eiropas Investīciju banku un ar Pasaules banku un tā tālāk. Mēs piedāvājam ekspertu pakalpojums, kas var palīdzēt valstīm izstrādāt un ieviest projektus. bet mēs nevaram uzspiest to vienpusēji šādu pieeju. Mēs varam vienkārši ieteikt to tā izmantot un, un paskaidrot, kā viņi varētu izmantot mūsu pakalpojumus un arī līdzekļus, taču šiem eh, fondu ieguvējiem ir jāpasaka, ka viņi patiešām to vēlas jāpiekritam. Sirsnīgs paldies par precīzajām atbildēm. Alfonsī kungs, zaļo grupas vārdā, lūdzu. Merci, monsieur président. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Paldies, komisāra kungs. Kad mēs runājam par eh, nākotnes kohēzijas politiku, tad lielākais vairākums noslēdzās atbalstīt projektu, kuru jūs ieskicējāt, jo jūs atbalstāt spēcīgu reģionu politiku Eiropā un arī dotam pietiekamus finanšu līdzekļus. Uh, Struktūra, kāda tā iezīmējās, eh, ir zināmā mērā četrstāvīga. Pirmais un galvenais mērķis mums ir, pēc tam ir vidējais mērķis, tas ir, tre, pēc tam ir eh, trešais mērķis arī, kas mums ir svarīgs, piemēram, pārobežu zonās, jo tur ir ļoti svarīgi. Mm svarīga uzņēmējdarbība, kas ir svarīga iedzīvotājiem. Un neskaitot reģionus, uz ko tas attieksies uzreiz, arī šī um, pārējais reģiona kategorija ir ārkārtīgi svarīga un tā dos tādu Eiropas teritorijas regulējumu, un tas būs ārkārtīgi svarīgi makroekonomiskā dimensijā. Mums ir nepieciešams labi pārvaldīt visus reģionus un dot vienlīdzīgas iespējas visiem Eiropas pilsoņiem, neatkarīgi no tā, kur viņi dzīvo. Nu, tomēr man gribētos vairāk uzzināt par konkrētiem pasākumiem. Es saprotu, ka šodien jūs vēl nevarat mums pastāstīt detalizēti par visu, kas tiks mm, atklāts septembrī, bet nu, tomēr es gribētu uzdot pāris jautājumus un lūgt jums atbildēt, ja ir iespējams. Pirmais, šajā jaunajā mm, projektā kādā veidā tiks risinātas problēmas, kas attiecās uz 174. Lisabonas uh, līguma pantu, kas ir salas, kalnaini, reģioni un tam līdzīgi. Un Tad vēl ir jauns ietvers, kas parādās um, šajā kohēzijas ietvarā. Tie ir makroreģioni. Nu, visbeidzot, jautājums par kopīgo strateģisko ietvaru ar uh, zivsaimniecības fondu, lauksaimniecības attīstības fondu, kā tas kopumā būs. Nu, mēs varam atbalstīt galvenās līnijas, un tā vismaz šķiet pēc pēdējā parlamentu balsojuma, ņem arī šajā komitejā, taču mēs gribētu, lai tiek spērts vēl solis tālāk un lai kohēzijas politika būtu pēc iespējas labāk izstrādāt, lai veicinātu Eiropas reģionu labklājību. Paldies! Herzlichen Dank. Paldies. Paldies. ECR grupas vārdā Lasaka kungs. Lūdzu, Aldriha Hoj. Lielas paldies, Markus. Komisāra kungs, es esmu ļoti priecīgs, ka jūs šodien piedalāties debatēs un uh, jau iepriekš paldies par tām atbildēm, kuras jūs mums sniedzat un sniegsiet. Uh, Mūsu grupā tiek uzskatīts, ka jautājums par starp kategorijām ir ļoti interesants. Es domāju, ka būtu nepieciešams vēl padomāt par uh, šo jautājumu tā plašāk, lai runātu tieši par finansēm un uh, padomāt par to, no kurienes tad būtu jānāk līdzekļiem, kas būtu domāti šīm starp kategorijām. Uh, Un es gribētu paturpināt arī to domu, ko Lamberts van, van Nistenrojas jau sacīja, proti šī kopīgā mērķu nospraušana un projekta izstrāde. Šobrīd te ir ieviest koplēmumu procedūru, un mēs gribētu piemērot arī partnerības principus. Es domāju, ka vajadzētu pāraudzīt tos reģionus, kas attiecībā uz kuriem valstiskā līmenī ir pieņemti šādi lēmumi. Un ir jāpārauga arī mazākie, tātad mazākās reģionālās struktūras, kā tā šos līdzekļus izlieto. Un tāpēc ir nepieciešams lēmumu pieņemšanas procesā ievērot atbilstošu hierarhiju. Vēl tā tālāk lielāka problēma šajā procesā ir šāda. Mūsu interesēs ir um, veicināt uh, vai uzsākt šo te gala saņēmēju aktivitāti, mudināt viņus um, aktīvi strādāt, proti, lai viņi varētu saņemt līdzekļus līdzfinansējumam. Kā jūs nākotnē saskatat iespēju rīkoties ar Džeremiju, Jaspers un uh, citām programmām attiecībā uz Džeremiju. Mēs zinām, ka šīs, te, šī apguva ir ļoti zemā līmenī, un mums ir arī informācija, ka gala saņēmēji, proti reģionālās iestādes īsti nezina, kā tās konkrēti varētu izlietot šīs naudas un kādas ir procedūras, kas ir jāievēro un kā gala lietot un kā, kā tie līdzekļi ir jāpiešķir gala lietotājiem. Paldies! Jā, uh, tad... Jā, tagad es gribētu lūgt Tā kā visi koordinātori ir izteikušies, um, es gribētu dot vārdu atkal komisāru kungam, lai viņš varētu atbildēt uz abiem jautājumiem, un pēc tam es došu vārdu pārējiem deputātiem. Lūdzu. Jā. Jūs te runājat par 172. pāntu. kas kur ir runa par attālā, attālākiem reģioniem. Es domāju, ka te ir jābūt zināmiem instrumentiem, kā tos kādiem palīdzēt, un es domāju, ka jābūt tādiem pasākumiem, kas arī nākotnē darbotos, nu, kas dotu reģionam arī attiecīgu elastību attiecībā uz naudas izlietošanu, jo var arī reģionu ietvaros uh, norādīt uz dažādiem uzsvariem, tātad kur, kurās reģiona daļās vajadzētu pastiprināt, piešķirt līdzekļus, ja, piemēram, reģiona ietvaros ir nabadzīgāka daļa un eh, citviet atkal ir labāks, augstāks līmenis. Es domāju, ka nākotnē vajadzētu par to padomāt, bet, nu, jebkurā gadījumā te ir runa arī par eh, iesaistītās puses eh, suverenitāti Es varu tikai cerēt, ka reģioni jau šādu pieeju praktizē, un, protams, sistēma jau, jau ir, un katram reģionam pašam ir jāizlēma, kā rīkoties. Makro reģioni, es domāju, ka šeit ir tāds diezgan skaidrs plāns. Šogad pirmais eh, vidusposma ziņojums būs ar pēc nākamgad būs par uh, Donos reģionu, un tad jau mēs redzēsim, kā šie makro kā šī makro reģionālā sadarbība attīstās un vai tā ir atmaksājusies, un mēs nedrīkstam aizmirst, ka Eiropā šobrīd valda tāda zināma eiforija attiecībā uz makro reģioniem. Dažkārt man ir tāda sajūta, ja kāds, teiksim, nepiedalās kādā makroekonomikas stratēģijā, tad nu, rodas sajūta, ka nu, mēs esam otrās šķiras eh, zeme. Bet eh, tas jau nu, būtu tā nav. Un gandrīz visur Eiropā ir tādas makro reģionālās eh, iestrādes, bet es gribētu norādīt uz to, ka arī attiecībā uz nākotni te jau netiek paredzēti papildus līdzekļi, un visi šie reģioni vai viss šīs stratēģijas kļūst liederīgs tikai tad, ja tik tiešām te pamatā ir kopīga ideja, kopīga tēma, kas liek domāt, ka tikai sadarbības ietvaros starp dažādiem reģioniem, vairākiem reģioniem var kaut kādu konkrētu problēmu atrisināt makroreģionālā pieeja nevar kalpot par pamatu tam, lai eh, kaut kādu problēmu, ko nevar atrisināt vienā reģionā, tagad sāktu risināt uh, kādā citā reģionā. Tā kā te es personīgi domāju, ka ļoti būtiski, piemēram, Donavas uh, reģiona stratēģijas ietvaros var risināt tikai tos jautājumus, kas tik tiešām, kuriem tik tiešām ir šāda pārreģionu uh, dimensija, kur tik tiešām ir nepieciešama sadarbība vairāku reģionu ietvaros un kas dod tātad kaut kādu pievienoto vērtību visam reģionam, piemēram, nu, ko viens reģions tiešām nevar atrisināt. Nu, piemēram, attiecībā uz uz ekonomikas attīstību. Ir dažādas jomas, bet eh, nu, ir tādas jomas, ko ko nevar atrisināt makrostratēģijas ietvaros. Tā kā ir ļoti būtiski domāt par tādām iniciatīvām, kas nāk no lejas uz augšu, tad mēs nedrīkstam runāt par stratēģijām, kuras tikt izstrādāts kaut kur Briselē no ierēģņu puses, un, bet gluži otrādi šīm stratēģijām, šīm ierosmēm būtu jānāk no reģiona puses, un nākotnē arī tā tam būtu jāpaliek. Un eh, šīm te iecerēm ir jābūt arī tādam ļoti konkrētām. Kolēģim Vlasakam es gribētu teikt, ka daudz līmeņu pieeja ir ļoti būtiska, un tāpēc mēs to arī savos projektos eh, iestrādāsim. Bet ir skaidri un gaiši jāpasaka, ka mums ir jārespektē katras valsts konstitucionālie nosacījumi, un ja, piemēram, nu, Vācija šeit ir pašā galvgalī attiecībā uz eh, pavalstu kompetenču sadalījumu, un tāpēc ir nepieciešams tās, šīs pavalsts automātiski iesaistīt procesos, un tad ir atkal tādas valstis, kur ir ļoti spēcīga centralizācija. Uh, Tā kā šeit arī ir ļoti plašs spektrs, un komisijai ir jāņem tas viss vērā, jāakceptē un jāciena. Tas jau būtībā neko nemaina. Un tāpēc mums regulās būtu jāieraksta, mēs tā arī gatavojamies darīt, tas, ka reģioni un arī cik tā tas ir iespējams pašvaldības un nevalstiskās organizācijas ir jāiesaista piemērotā veidā. Jums ir pilnīgi taisnība un paldies par norādi, ka tik tiešām reģioni sūdzās, ka dalība valsts tās neiesaist, un tad tālāk pašvaldības atkal sūdzās, ka reģioni tās neiesaist kaut kādos procesos. Es domāju, ka ir jāizmanto iespēju un jāapelē pie tā, lai visas iesaistītās puses uh, dalītos ar informāciju un iesaistītu pārējos. Un tas sevi ietver arī visu šo te līdzfinansēšanas jautājumu. Daudzajādā ziņā valda informācijas deficīts, un eh, te vairāk vai mazāk ir arī jautājums par informāciju, par finansēšanas iespējām, par kreditēšanas iespējām. Jums taisnība. Uh, pastāv informācijas deficīts, un te mums tik tiešām ir arī jāpadomā par to, kā mēs varētu uzlabot šo situāciju. Pārējais reģioni. Man ir svarīgi pateikt, ka šī budžeta ietvaros jūs varat iedomāties, konverģences reģionu skaits samazinās, un līdz ar to atbrīvojas līdzekļi. Un šos Un, jā, un ir jautājums par to, kā visviedāk izmantot šos līdzekļus, kas ir palikuši pāri, lai sasniegt kopējo mērķi, proti tālāk attīstīt Eiropas reģionus un kā to izdarīt vislabāk. Nu, un tāpēc mēs esam eh, nonākuši pie šāda te pakāpeniskā, pie šādas pakāpeniskās pieejas. Paldies! Okay, jetzt läuft uns... Labi. Un laiks skrien. Ne jau tāpēc, ka Šreters kundzei jārunā, bet es te gribētu vēl īsti teikumu pateikt īsti pakomentēt to, ko komisāra kungs teica. Nu, skaidrs, ja ir mazāk to reģionu, kuriem vajag ļoti liels līdzekļus, tad potenciāls ir lielāks, bet mums ir nepieciešams vienoties par tādu konkrētu struktūru, un ja šāda konkrēta struktūra ir, tad būtu arī loģiski, ka šāda starpkategorijas darbojas, mm, ja ir konkrēta summa pieejama. Nu, un tad ir skaidrs, ka šīs starpkategorijas. Uh, konkurē ar pirmo kategoriju, pirmo mērķu, otro mērķu, kohēziju, un tas ir tāds pavisam loģisks solis. Šreiters kundz, lūdzu. Jā, vielen dank, Herr Vorsitzende, für das. Paldies, priekšsādātāji, par to, ka devāt vārdu. Man gribas atbildēt uz jūsu papildu saturisko komentāru. Es redzu, ka jūs izmantojat visas iespējas, lai vairāk, parādītu vairākumu atbalstu sev. Uh, Starp kategorijas nav izpelnījušās vairākuma atbalsta ir bijuši divi balsojumi, viens šajā komitejā, viens plenārsēdē par šo jautājumu un divas trešdaļas iestājas par komisijas priekšlikumu, un tas ir skaidrs vair, vairākums un likmā noteiktais vairākums, un es no mūsu puses varu pateikt, ka mēs domājam, ka priekšlikums par starp kategorijām nāk īstajā laikā, tas ir izsvērts priekšlikums, un parlaments to pavisam skaidrā atbalsta. Uh, Pat ja ir tādi deputāti, kas šobrīd domā, ka to vēl var pavērst otrādi, tad jāsaka, ka dīvaini ir arī tas, ka dažas dalība valsts no vienas puses vēlas saņemt naudu, bet mazāk naudu vēlas ieguldīt uh, kohēzijas politikā, bet no otras puses reģionu no šīm valstīm īpaši uh, uzstājas, un līdz ar to šī pozīcija tāda atšķirīga. Es gribētu runāt par vienu tēmu, kas šobrīd, šodien vēl nav apspriesta, proti par nosacījumiem. Komisija, vismaz kā es sapratu no jūsu uzrunas, ir nākus klajā ar konkrētiem priekšlikumiem, pastāv atšķirības, ir priekšlikumi no jūsu puses, kas saka, ka ir nepieciešams eh, būt gatavam eh, uz, ir jābūt likum, atbilstīgai likumdošanai, kapacitātei, pārvaldībai, lai varētu mērtiecīgi izmantot Eiropas struktūra fonds. Un mēs to ļoti atbalstam. Diemžēl jūs neko par to nesat pateicis. Man ļoti žēl, ka tā, jo mums šeit komitejā šis jautājums šķiet ļoti būtisks. Mēs esam drīzāk pret uh, priekšlikumu, kas nāk no citurienes, kur ir runa par par makroekonomiskajiem nosacījumiem, bet mēs domājam, ka tas šāds priekšlikums nav izpelnījies parlamenta vairākuma atbalstu, vismaz tā par to liecina balsojumi, bet eh, tas priekšnosījums, ko jūs ierosinam, ka ir jābūt sagatavotiem, ka ir jāievēro konkrēti priekšnosacījumi, man šķiet ļoti labs, un es gribētu painteresēties par to, kā jūs to ierosinām, cik konkrēts ir šis te priekšlikums un kāda atsevišķie kritēriji būtu jānosaka. Un vēlreiz es vēlos atbalstīt jūs un um, ieteikt pieturēties pie šita projekta. Paldies, kolēģis Kundze! Rika Mēne, lūdzu. Kiitoksia komissaarille erinomaisesta Paldies, priekšsēdētāja kungs, paldies komisāra kungs par ārkārtīgi interesanto ievadrunu un par atbildēm. Ir eh, šeit runāts par daudz būtiskām lietām, kuras es neatkārtošu. Bet ir viens jautājums, pie kuras grib, gribētu atgriezties. 174. pāns, ko kolēģis jau pieminēja. Komisārs Atbildot uz viņu jautājumu, teica, ka tas lielā mērā atrodoties eh, reģionu pārziņā. Uh, 174. pants attiecas uz īpašiem reģioniem, kas var saņemt papildus atbalsta fondus. Es gribētu, lai nākotnē Eiropas komisija ņemtu vērā šos reģionus. Šūre eh, nobeiguma dokumentā par finanšu ietvaru arī tie ir pieminēti. Tāpat arī kādā citā ziņojumā ir ļoti skaidri izteikta vēlme šiem ļoti īpašajiem reģioniem piešķirt īpašu finansējumu, papildus finansējumu. Vēl kāds jautājums, par kur es gribētu dzirdēt jūsu viedokli, ir kaimiņa attiecību programmas. NBC un BC programmas. Van Nīstelroja kungs jau pieminēja Eh, šīs programmas, kas ir ļoti būtisks Eiropas eh, dienvidu daļā, lai demokratizētu Ziemeļāfrikas valsts, piemēram, un tāpat arī šīs programmas ir svarīgas sadarbojoties ar Krieviju. Šīs NBCBC programmas ir vienīgais instruments, ar kuru palīdzību mēs varam veicināt mūsu attiecības ar Krieviju pārrobežu kontekstā. Taču praksē šī, šis instruments īpaši labi nedarbojas. Lielākoties tādēļ, ka šos, šīs programmas vada ārlietu ģenerāldirektorāts, bet tie ir attīstības instrumenti, tā ir tāda iekšējā problēma, problēma un pretruna no Krievijas puses arī tiek piedāvāts līdzfinansējums šīm programmām. Mēs nevaram izturēties pret viņiem kā pret attīstības partneriem. Protams, mums ir jāizturas pret Krievijas partneriem kā pret līdzīgiem partneriem. Man ir jautājums komisāram, vai ir bijušas sārunas pār šīm NBCBC programmām, vai tās varētu nākotnē administrēt Eh, ģenerāldirektorāts, kas atbild par reģioniem. Mēs uzskatām, ka tādējādi administrācija būtu labāka un mēs varētu labāk izsakot programmu norisei, jo šobrīd šīs programmas nedarbojas labi. Paldies. Tomas Deutsch, lūdzu. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, kedves biztos úr. Paldies komisārkungs, kolēģi. Man ir divi jautājumi. Pavisam īsi. Es arī gribētu dot iespēju citiem kolēģiem izteikties, un tāpēc runāšu lakoniski. Pirmais jautājums skar šīs starpkategorijas. Daudz aspektu šajā kontekstā jau te tika pieminēti. Gan šodien, gan ceturtdien mēs runāsim par šo jautājumu. Man ir arī personiskais viedoklis, un kolēģi no komitejas to ļoti labi zina. Es atbalstu Pīperkungu, kurš šodien vada sēdi. Es tātad esmu viņu pusē. Ja jūs, bet es gribētu uzdot politisku jautājumu. Starp reģionu tas ir ļoti būtisks jautājums, bet es domāju, ka šī tēma ir tāda ļoti elastīga. Uh, jautājumi, kas ir daudz būtiskāki par šīm te starp kategorijām un starp reģioniem. Ļoti bieži parādās uh, arī mūsu komitejas diskusijās. Ir tādi jautājumi, kas tiešām ir būtiskāki. Un tāpēc es domāju, ka mēs paši, runājot par šīm starpkategorijām, sev veidojam tādas kā lāmatas. Tas jautājums, kur jūs ievadrunā pieminējāt, Jūs ievadrunā runājat arī par starpkategorijām. Nu, tie ir daudz būtiskāki nekā starpkategorijas jautājums. Un ja mēs parāgamies uz šodienas diskusiju un uh, izvēlkam kaut kādu bilanci no tā, tad es varētu teikt, ka lielākoties uzdodot jautājumus un jūs atbildot, vi, vi, tika visvairāk runāts par starpkategorijām. Būs uh, kohēzijas politika kohēzijas politika ir ļoti būtisks jautājums, būs arī nākamā daudzgad finanšu schēma. Mēs nodarbojamies ar jautājumiem, kas skar kohēzijas politiku, un jūs gal galā esat atbildīgais komisārs. Jūs spērsiet pareizo soli, jā, attiecībā uz tiem jautājumiem, kas skar kohēzijas politiku. Jūs izstrādāt attiecīgu hierarhiju. Un es gribētu jūs brīdināt nelikt pirmajā vietā šīs starpkategorijas, jo tas nav pareizais risinājums. Kas attiecas uz risinājumiem? Es domāju, ka tie ir apsveicami, proti tie risinājumi, kurus jūs pieminējāt, ar kuriem jūs nāksiet klajā jūnijā un septembra beigās. Bet kas attiecas uz politisko aspektu. Es gribētu ierosināt, komisāra kungs, padomāt par uh, institucionālo dimensiju. Ir ļoti būtiski, lai attiecībā uz reģioniem, kur uh, IKP uz iedzīvotāju ir zems, lai šādos reģionos, tātad, kur šis te IKP ir, lai salīdzinājumā ar tiem reģioniem, kur IKP uz iedzīvotāju ir augsts, situācija nepasliktinātos. Respektīvi, ir jāturpina atbalstīt arī tie reģioni, kur IKP ir augsts. Tajā pat laikā veicinot to reģionu attīstību, kur ir zems IKP. Es gribētu teikt, ka šī te, nodu, šī te līdzekļu nobīde no varbūt nav tas pareizais risinājums. Paldies. Jā, yeah, thank you. Tomas Deutsch. Next... Jā, paldies Deutsch kungam. Un tagad Kornelija Ernsta, lūdzu. <laughs> Jā, ja, vielen dank. Um, vielleicht an den Vorsitzenden. Paldies, priekšsēdētāji. Äh, der Diskussionen organisieren, dann bitte alle, auch die GUNGL, das haben sie. Ja jūs vēlties, lai debats turpinātos äh, normāli, tad lūdzu aiciniet grupas izteikties noteiktā kārtībā, par kādu mm, tradicionālā kārtībā, un neaizmirstiet uh, aicināt izteikties arī GUE pārstāvis. Es esmu pārliecināta, ka nākamreiz priekšstādātā jūs neaizmirsīsiet manu politisko grupu. Iepriekšējais runātājs runāja par starp kategoriju reģioniem, un arī daudz citu to pieminēja, un šeit esot bijis daudz, kas runāts par šiem reģioniem, taisnība. Tas ir kaut kas jauns, un vēl ir daudz neatbildētu jautājumu šajā jomā. Mēs joprojām vēl cenšamies saprast daudzus no jūsu priekšlikumiem. Komisāra kungs, jūs minējāt daudz un dažādas reģionus, nu, piemēram, tos, to kategoriju, kurai 51 reģions. To starpā ir daudz un dažādas atšķirības. Tāpat arī, ja mēs salīdzinām konverģences reģionus, savā starpā tur ir atšķirības. Ir tādi reģioni, kas šobrīd slīkst ekonomiskajā krīzē, kas tie nav bijuši agrāk konverģences reģioni. Um, starp tiem arī ir būtiskas atšķirības. Man ir šāds jautājums. Komisāri, vai arī nākotnē šajās kategorijās, to iekšienē būs atšķirība, vai mēs uh, skatīsimies šiem reģioniem un vērtēsim to atšķirības? Kā jūs identificēsiet e, reģionus un kā piešķirsiet kategorijas tiem? Ja mēs runājam par palīdzības apjomu, Eh, tad var, varbūt jūs varētu to aprakstīt, kāda būs maksimālā palīdzība, kas ir iespējama. Tālāk vēl kāda problēma pārobežu sadarbība, kurai it kā vajadzētu spēlēt būtisku lomu no palīdzības viedokļa. Es nāku no Vācijas austrumiem, un mana pieredze rāda, ka bieži vien tiek eh, kritizēts tas, ka uh, ir grūti piekļūt palīdzībai, un arī jautājums par to, kam jāizmanto šī palīdzība pārobežu sadarbībā. Varbūt jūs varētu komentēt patreizējo situāciju un turpmākos plānus. Paldies! Ja, Jā, tik tiešām. Ir uh, ļoti daudz citas tēmas, kas ir tikpat būtisks, kā mm, starpkategorija reģioni, piemēram, intervences kvalitāte un tā tālāk. Bet eh, runājot par pārējais reģioniem, šeit tiek diskutēts par šo jautājumu ļoti daudz. Ir bijuši jau vairāki balsojumi ar ļoti tādu skaidru vairākumu atbalstu, bet eh, ir arī daudz citas tēmas, kur, teiksim, mēs ar komisiju ar parlamentu ir mm, vienās domās. Te ir runa par tālāku attīstību. Man būtu svarīgāk tas, ka mm, tas, ko mēs ierosinam, to būtu svarīgi ieviest un jāraugās mm, nākamajā periodā, vai tas atmaksājas un kā tas tiek vērtēts. jo nu var gadīties, ka ar šo lēmumu tiek pieņemts tāds nākotnē ļoti būtisks jautājums, tas ietekmēs nākamās regulas ar attiecīgām idejām un priekšlikumiem, un tā kā mēs jau īsti nezinām. Var gadīties, ka ar šo pasākumu mēs um, rodam tādu ļoti fundamentālu risinājumu. Es domāju, ka vajadzētu tiešām te saskatīt iespēju un uh, ka tas jau var skart nu, mūsu pēctečus, ka ar šo instrumentu pārējais reģioni var nākamā plānošanas perioda beigās rast iespēju uzrādīt nu, šos te rezultātus. Mēs jau redzam, katrā operatīvajā programmā ir jāvienojas par kaut kādiem konkrētiem mērķiem. Un attiecībā uz pārējais reģioniem un konverģences reģioniem ir jāskatās pēc tam, vai šie mērķi ir sasniegti vai nē. Ja tie ir sasniegti labi, ja tie ir pārsniegti, tad ļoti labi, bet ja tie nav izpildīti, tad ir jāanalizē, kāpēc. Un ja šodien ir tādi konverģences reģioni, kas jau vairākas plānošanas periodus ir bijuši konverģences reģioni, tad arī ir jāuzdod jautājums, nu kur tad ir tie trūkumi. Uh, Kāpēc šie reģioni nav varējuši attīstīties? Jo mērķim jau būtu jābūt tādam, ka kaut kādā konkrētā konkrētam skaitlim no šīm te finanšu perspektīvām, ka konkrētam skaitam eh, reģionu ir, tā teikt, jātīstās tik tālu, ka tie tiek mm, pāriet nākamajā pakāpē, tā tad iziet no šī konverģences reģiona skaita. Tādā veidā situācija uzlabojas. Uh, Nu, līdz ar to mums ir vienkārši jāskatās uz šo periodu, kā šie pasākumi ir um, īstenoti, kāds ir bijis labums, un ja mērķi nav īstenoti, tad vai, ir bijuši, vai tie ir bijuši iekšēji faktori vai ārēji faktori, un jāizdara attiecīgie secinājumi, lai, teiksim, uz aiznākamo periodu mūsu intervences kvalitāti varētu aizvien uzlabot. Un tad vēl pēdējais komentārs. Uh, kas gan sniedzas tālāk, bet uh, tas izriet no Deutsche kunga teiktā. Lūdzu, izpar, neizpar, nevajadzētu izprast reģionā, moderno reģionālo politiku tikai kā tādu politiku, kas kalpo vēsturiskajiem mērķim, proti, lai pārvarētu pretrunas, bet vajadzētu to uzskatīt arī par instrumentu, kas palīdzētu īstenot kopīgus Eiropas projektus, un tāpēc ir nepieciešams arī ne tikai raudzīties uz šo te finanšu pusi, bet jādod iespēja visiem reģioniem piešķirt līdzekļus, lai mm, panāk konkrēts mērķis, piemēram, panāk lielāku energoefektivitāti, cīnīties pret nabadzību, uzlabot nodarbinātības situāciju, pētniecības kvotu uzlabot. Nu, tāpēc ir ļoti būtiski, lai būtu šādi finanšu stimuli pieejami, lai varētu, nu, nevar, protams, tas viss notikt vienlaicīgi, bet ticība, ka un uzskats, ka Eiropas Savienības dalību valstis var eh, tādos laikos kā pat labāk paši saviem spēkiem īstenot tos mērķus, kas ir iekļauti stratēģijā Eiropa 2020 bez kaut kādiem kopīgiem Eiropas eh, mēroga stimuliem ir, manuprāt, nu, politiski naivi. Un tieši tāpēc ir jārada šis strateģiskais satvers, kur būtu iekļauti tie mērķi, par kuriem mēs visi, visi kopīgi esam vienojušies reģionu, to skaits, nu, tie ir tādi tā kā momentu uzņēmumi. Un mums, protams, tagad vēl varbūt ir pieejami jaunāki dati, nu gal galā šie te dati, ko es minēju, tie ir tie vidēji rādītāji par pēdējiem trim gadiem. Un, eh, un tad jau redzēsim, kādi dati būs pieejami uz to brīdi, kad būs tie priekšlikumi. Bet tas ir tāds, nu, tāds. Uh, tāda norāda par to, kāda ir tā aptuvenā situācija, kāds reģions var, teiksim, attīstīties uz augšu vai, teiksim, situācija var pasliktināties. Vēlreiz par šo te intervences kvalitāti. Kā es jau teicu, šī te ideja par priekšnosacījumu ievērošanu, man ir tāds iespējas, ka tas ir saistīts ar ja tas ir saistīts ar struktūru politiku, tad tas tiek akceptēts no dalību valstu puses. Tādā neformālā ministru sanāksmē, kas notika Ungārijas prezidentūras, kas, ko rīkoja Ungārijas prezidentūra pirms dažādām nedēļām. Un tur mēs arī nonācām pie tāda pozitīva rezultāta. Un mēs redzējām, ka tas ir atkarīgs arī no mūsu darba kvalitātes, ko mēs ienesam šajās te sarunās cik precīzi tiek um, ievēroti tie priekšnosīmi, ko mēs ierosinām, vai kas, teiksim, nāk um, no dalību valstu puses. Un šodien mēs jau runājam arī par apguvas rādītājiem. Ir jāuzlabo šie priekšnosacījumi tā, lai attiecībā uz apguvas rādītāji, lai apguvas rādītāji uzlabotos. Uh, un lai tajās jomās, kur ir nepieciešams, tiktu izmainīti šie te likumdošanas priekšnosacījumi. Un tur, kur tas ir nepieciešams, ir jārada attiecīgie priekšnosacījumi, lai Eiropas Savienības projekts saņemtu attiecīgo finansējumu, jo dažkārt ir tā, ka reģionālajie ja Uh, nosacījumu, kaut kāda likumdošana neļauj saņemt attiecīgo līdzfinansējumu un tā tālāk. Un tāpēc ir jāstrādā pie šī jautājuma un, nu, varbūt, ka tur nu, kādā citā valstī varbūt ir uh, tāda likumdošana, kas ir saistīta ar valsts iepirkumu vai, teiksim, um, kaut kādām vidas jomām, kur savukārt izraisa šos te apgūvs radītāju, mm, apgūvs kavēšanos. Uh, Nu, līdz ar to mēs nevaram, teiksim, atbalstīt kaut kāds liels projekts. Nu, tie ir, tās ir tādas lietas, kas, kas, kas būtu jārisina. Atbildot uz manieres kundas jautājumu, kā katrs reģionālais komisārs, es domāju, ka Danu tu arī tā domāju, mēs ziemā esam bijuši lapu zemē, lai vārdu tiešākā nozīmē uz savas ādas izbaudītu to, uh, kādi ir darba un dzīves apstākļi tādos ļoti attālos Eiropas reģionos. Un es jau agrāk sacīju, ka arī šajā ziņā arī nākotnē tiks nodrošināts attiecīgs atbalsts, kas attiecas uz pārobežu sadarbību, jūs jau pats sacījāt, ar Krieviju, attiecībās ar Krieviju, tas ir ļoti, ir ļoti būtiski, vairāk īstenot administratīvo, politisko un netik daudz administratīvo uh, sadarbību, jo gal galā šeit ar Krieviju mums ir uh, jāveido partnerattiecības, mēs nedrīkstam radīt uh, iespēju, ka šeit ir runa par attīstības palīdzību. Te ir runa par politisko mērauklu, mums ir jābūt politiski viediem, lai mērķu sasniegtu un pavisam noteikti ir jārunā par uh, tādu reģionālo pārobežu sadarbību, un tas ir daudz ilgtspējīgāks risinājums. Bet, kā es jau sacīju, ņemot vērā dažādo programmu struktūru, tad te nekas nemainīsies. bet mēs centīsimies šo te programmu ietvaros, tur, kur tas ir iespējams, izmantot administratīvās iespējas un uh, panākt kaut kādus uzlabojumus. Es ceru, ka esmu daudz maz atbildējis uz visiem jautājumiem. Thank you. Uh, we... Paldies komisārkungam. Ir vēl divas runātāju grupas, kas pieteikšās uzdot jautājumus. Mums nav daudz, pārāk daudz laika, un es gribētu visus aicināt izteikties pietiekami īsi arī komisāru. Kelī kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Nav šaubu, ka reģionālā politika ir bijusi ļoti veiksmīga politika Eiropā kopumā, un nav nevienas tādas dalību valsts, kas varētu labāk to ilustrēt kā mana valsts īrija. Mēs pievienojamies Eiropas Savienībai 73. gadā, mūsu IKP bija 48% no vidējā, un tagad šis rādītājs ir apmēram 120% no vidējā. Ja mēs skatāmies ilgtermiņā, ja kohēzijas lai kohēzijas politika būtu veiksmīga, tad ikvienam reģionam vajadzētu izkļūt no konverģences reģionu kategorijas un kļūt konkurētspējīgam. Kas notiks tad ar reģionu politiku? Šeit daži deputāti minēja, ka varētu būt tāda reģiona starp kategorija. Tas varētu būt viens no ilgtermiņa attīstības risinājumiem šajā politikā. Iespējams, ka tā ir laba iespēja, taču es domāju, ka ir jāskatās arī uz citiem aspektiem un uz citiem variantiem. Uh, Nu, piemēram, uz to, kā tiek reģioni sadalīti pa kategorijām. Šīs sadalījums visumā ir ļoti mākslīgs. V reģionu iekšienē taču ir milzīgs atšķirības. Jūs priekšētāji pats minējāt Londonu, kuram IKP ir 380% no vidējā. Es pagājušo nedēļu biju Londonā kopā ar Konstants un citiem reģionu attīstības komitejas deputātiem. Mēs bijām oficiālā braucienā un arī Londonā. Uh, Mēs redzējām Doklendos, piemēram, ir arī nabadzīgi cilvēki. Un uh, tur ir nepieciešama ieguldījuma šobrīd un vairāk vēl nākotnē. Un tādēļ uh, es gribētu zināt, varbūt, ka nākotnē varētu veidot mini reģions reģionu iekšienē, jo skaidrs, ka šie mini reģioni reizēm būtiski atšķiras no reģiona dzīves līmeņa. Tas ir tāds ļoti būtisks uh, aspekts. Es gribētu dzirdēt komisāru viedokli par šādu attīstības scenāriju. Tālāk. Uh, IKP līdz šim ir bijis gandrīz vai vienīgais kriterijs, par kur mēs reģi, e, lēšam reģionu attīstību. Varbūt, ka šī pieeja būtu jāmaina. Varbūt gluži radikāli. Piemēram, ja ir tāda situācija, kad par 100 eiro var nopirkt tikpat daudz kā vienā reģionā, kā par 200 eiro otrā reģionā, tad kā mēs varam salīdzināt šos reģionus? Mēs nevaram teikt, ka otrais reģions ir divreiz bagātāks par pirmo. Patiesībā reāli rēķinot viņi ir vienādi, ņemot vērā šo pirktspēju. Un visbeidzot, apvienotajā karalistē pagājušo nedēļu mēs runājām par vienkāršošanu. Daudzi cilvēki eh, labprāt redzētu šo te fondu pieprasīšanas vienkāršošanu. Šobrīd bija pārāk daudz birokrātijas, un tā apgrūtina fondu saņemšanu daži vispār pat nepiesakās uh, uz šiem projektiem tādēļ, ka ir tik sarežģīti tos saņemt. Paldies. Godmaņkungs, lūdzu, nākamais, jā. Thank you very much. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Man ir trīs jautājumi. Pirmais, komisārkungs par investīciju attīstības nolīgumu ar dalībvalstīm. Vai jums joprojām ir iepriekšējā pozīcija? Tā neparādās pīper ziņojumā rakstiskā veidā. Vai jūs uh, saglabāsiet šo pieeju vai nē? Tas bija pirmais jautājums. Otrs jautājums. Komisijas pozīcija nav nosaukt vārdā vainīgos un kaunināt tos, bet vai jūs padziļināsiet analīzi par to, kuras valstis ir saņēmuši neproporcionāli daudz kohēzijas fondu un struktūru fondu. Kāpēc šīs valstis šobrīd atrodas visdziļākajā krīzes situācijā un prasa SVF atbalstu un komisijas atbalstu? Es varētu šīs valstis nosaukt vārdā, bet jūs jau pats zinat, kuras tās ir. Un pēdējais, diemžēl, pīpera ziņojumā ir viens punkts, 97. punkts, kurā ir izteikta negatīva attieksmi pret komisijas nostāju. Es pilnībā piekrītu uh, pozīcijai, ka ir nepieciešams prasīt reālus rezultātus no komisijas. Vai nākotnē jūs prasīsiet arī citus kritērijus izmantot? Kādus rezultātus jūs prasīsiet no valstīm uh, fondu izlietojumā? Ja neko nemainīsim, tad iespējams nākotnē būs tāda situācija, ka valsts saņems ļoti daudz naudas, bet nonāks ļoti dziļā krīzē pēc tam. Paldies! Marija Terēza Sančes Šmita ir nākamā runātāja, lūdzu. Paldies, priekšsādātājs kundze, komisāra kungs. Par spīti tam, ka man ir ļoti maz laika, es nevaru izvairīties no tā, lai pieminētu teritoriālo sadarbošanu, īpaši tāpēc, ka ceturtdien mēs balsosim par trešā mērķa nākotni, un tā kā jūs pieminējāt dažādus ciparus šodien, es gribētu teikt, ka gandrīz 200 uh, eh, miljoni uh, Eiropas Savienības iedzīvotāji dzīvo pierobežu reģionos, tie ir gandrīz 40% Eiropas Savienības iedzīvotāju un varbūt eh, jūs varētu pastāstīt, eh, ko komisija domā par šo ziņojumu, kas attiecās uz teritoriālo sadarbību. Nu, un tad, kad mēs runājam par budžetu, tad eh, te ir eh, runa par to, ka trešajam mērķim budžets tiktu palielināts gandrīz divreiz. Šis ziņojums uzsver to, cik svarīga ir sadarbība pārobežu reģionos. Un tad, tad, kad mēs runājam par fondu piešķiršanu, tad jūs pieminējāt lielos visai Eiropas projektus. Uh, Protams, ka šī sadarbība ir pilnīgi nepieciešama, īpaši dažos jautājumos. Un tad jautājums ir par to, kā šīs, kā šī sadarbība no, notiks. Un tad mums ir jāspēj saskatīt, kāda ir šī teritoriālā sadarbība un jāpadomā arī par to, kāds būs šī trešā mērķa, kāda būs šī trešā mērķa vieta kohēzijas politikā. Un es gribētu īpaši uzsvērt to, ka mums ir nepieciešams panākt vienlīdzību starp reģioniem, lai pret visiem reģioniem attieksme būtu vienāda. Uh, es gribētu atgādināt, ka gan Regija komiteja Pā, runājot par pīpēra ziņojumu vai arī Eiropas parlaments runāja par garīdo ziņojumu atbalstīšo pieeju. Paldies. Dečerkungs. Tas paldies priekšsēdētājs kundze komisāra kungs. Es centīšos izteikties pavisam īsi. Mēs šeit apspriežam kohēzijas politikas nākotni, īpaši daudzgadīgo finanšu plānu. Es gribētu uzdot divus jautājumus. Tas attiecās īpaši aizrūzi reģionus. Jūs, komisāra kungs, teicāt, un to es pierakstīju. Jūs teicāt, ka ir jāizšķir budžeta aspekti un politiskie mērķi. Uh, Tikai tādā veidā mēs varēsim piedāvāt reģioniem nākotni, ko tie ir pelnījuši. Un es šo teikumu pierakstīju, tāpēc, ka mums bieži vien ir tāda tendence sajaukt visu kopā nabadzīgākos reģionus, un mēs piesaucam te 174. Eh, pantu un aiz jūras reģionus. Nu, tomēr te vajadzētu veikt izšķiršanu. Tāpēc, ka nolīgumā ir īpašs pants aizrūras reģioniem, lai ņemtu vērā to, ka tie ir atšķirīgi no nabadzīgākajiem reģioniem. Citādi jau vispār tāds pants nebūtu vajadzīgs. Tad tiek tieši norādīts, ka realitāte šajos reģionos ir atšķirīga. Mums ir budžeta mērķi un mums ir politiskie mērķi mērķi. Mēs nevaram noliegt savus politiskos mērķus, un tomēr mums ir jābūt ļoti tādiem knauzerīgiem attiecībā uz budžetu. Bet mums ir jāņem vērā, kādas ir atšķirīgās situācijas šie aizjūras reģioni ir tālu, viņi saskarās ar grūtībām, tādēļ, ka viņi ir attālināti no visiem tirgiem, nu, un tās attaisno dažādu citādāku pieeju. Tāpēc man jautājums ir tāds, vai jūsuprāt šāda pānta esamība nolīgumā nepadara šos aizjūras reģionus um, pār pozitīvas diskriminācijas objektiem, proti viņiem ir priekšrocība saņemt dažādu fondu līdzekļus, nu un pats līgums paredz šādu diskrimināciju. Tālāk jautājums par finansējumu. Vai jums šķiet, ka mēs varam paturēt šo līdzfinansējumu 75% apmērā? Uh, īpaši tiem aizjūras reģioniem, vai arī jūs domājat, ka tik augstu līdzfinansējumu ir grūti mūsdienās pašlaik paturēt? Paldies! An sich äh, vom Herrn Abgeordneten Kelly die Frage. Atbildot Kelly kungam par to, ka kaut kad äh, nebūtu tādiem konverģences reģioniem ideālā gadījumā jā. Un tāpēc arī ir jābūt mērķim, par ko es jau runāju. Uh, ka vajadzētu kaut kad izanalizēt, ja tik tiešām reģiona, acīm redzot, neattīstās pietiekami tālu. Es saku, acīm redzot, tāpēc, ka nedrīkst aizmirst, ka arī konkurences reģioni neattīstās vienādi. Nav jau tā, ka viens, teiksim, stāv un pārējie mēģina iedzīt. Tas ir process, kur izaicinājums slēpjas tajā faktā, ka mazāk attīstītie reģioni virzās ātrāk, viņi tā teikt ātrāk iedzen un tad pievienojas tiem labāk attīstītajiem. Nu, protams, krīžu gadījumā pastāv risks, ka tās atšķirības atkal ātrāk kļūst lielākas, bet, nu, gal galā mēs jau neesam nonākuši pie kāda finiša, kas attiecas uz eh, subreģioniem vai apakšreģioniem. Te ir runa par šiem 271 reģionu un subsidiaritātes princips ir jāuztver nopietni un tad reģioni paši, tiem pašiem tad ir jāizlēmj, kur reģionu ietveros ir nepieciešams lielāks līdzekļu daudzums vai nu tematiski vai kā citādi, kur tā teikt ir jāpievērš šī lielākā uzmanība. Uh, Un nebūtu pareizi, ja mēs no Eiropas Savienības puses sakam, ka mēs tagad ejam vēl vienu solīti zemāk. Es domāju, ka šeit ir runa par uh, politikas suverēno atbildību. Reģioni tiek mudināti tā rīkoties, un to var darīt arī ļoti tā caurskatām. Es domāju, ka nebūtu pareizi, nu, lai gan no politiskā viedokļa tas būtu nu, nedrīkstētu ne, ne no politiskā viedokļa, ne no organizatoriskā viedokļa spērt šo solīt vēl zemāk un sākt to regulēt no augšas. Tēmats par vienkāršošanu. Es domāju, ka tas ir pareizi, bet es nesaņēmu nekāds konkrēts priekšlikums. Vienīgais priekšlikums ir, ka ir jā, mazāk jākontrolē, bet es domāju, ka tas nav pareizi. Es varu apelēt tikai pie tā, un es domāju, ka parlamentā daudz man piekrīt. Un nu, deputāti gal galā ir savu valstu pārstāvi. Tēma par nacionālajām deklarācijām būtu e, jāpatur prātā, jo, tad, ja tik tiešām būs šāds dalību valstu deklarācijas, tad es domāju, ka tam būtu arī zinām ietekme uz auditam aktivitāšu apjomu, bet mēs savu pienesumu dosim vienkāršošanā, uh, ir um, zaļā grāmata un daudzas vēlmes, daudzas reģionālās politikas vēlmes zaļajā grāmatā ir atrodamas, un jūs redzēsiet, kāda ir konsultācija procesa rezultāti un kāda ir tātad secinājuma un cik ātri tas tiks iestrādāts nacionālajā likumdošanā, bet šajā ziņā es sagaidu arī attiecīgu, ka, ka būs attiecīga vienkāršošana. Par investīcijām. Godmaņa kungs uzdeva jautājumu investīcijām, jā, bet um, rādīšana ar pirkstu, jā, man pacietība arī reiz beigsies. Par rezultātiem attiecībā uz Eiropas Savienības stratēģiju 2020 orientācijai būtu jābūt tādai, ka mēs um, ejam visu šo te mērķi, kas ir um, iekļauti 2020 stratēģijā, un šiem mērķiem ir jābūt kvantificējumiem. Uh, lai būtu pēc iespējas mazāk interpretācijas iespējas. Ir ļoti labi, ja šie mērķi ir uh, izmērāmi, un tad mēs attiecīgi varam arī izvērtēt rezultātus. Un tad nav nekādu šaubu par rezultātiem. Par teritoriālo sadarbību Sančes Smits kundz, ko uzdev. Jūs jau to redzēsiet ziņojumā, uh, cik tālu šie te 7% uh, slieks nevar izpildīt. Es domāju, ka ja makroreģionālās sadarbības ietvaros tas viss funkcionētu tā, kā mēs iedomājamies, tad arī šeit varētu runāt par pārobežu sadarbību. Tā kā galvenais ir īstenot ne tikai sadarbību pārobežu līmenī, bet arī piešķirt attiecīgi finansējumu. Ja to visu sarēķinātu kopā, tad jāsaka, gadu laikā šī, šai te pārobežu sadarbībai tiek piešķirt aizvien vairāk līdzekļi. Uh, un tas eh, ir ļoti labi redzams arī ziņojumos par eh, konkrētu reģionu sasniegto. Un beig beigās mēs ļoti labi apzināmies autono, eh, attāli, attālo reģionu problēmas. Es ceru, ka izstrādājot attiecīgus uh, ziņojums par iekšējo tirgu un ietekmi uz attālākiem reģioniem, mūs, kur mūsu ģenerāldirektorāts uh, arī ļoti smagi strādā, un es esmu runājis arī ar atbildīgiem deputātiem. Un es ceru, ka mēs, ka mums ir jāstrādā pie attālāko reģionu ekonomikas diversifikācijas. Un es domāju, ka sadarbībā ar šādiem reģioniem mēs nākotnē pie tiem jautājumiem noteikti strādāsim. Par līdzfinansējumu runājot. Pastāv arī iekšējas diskusijas komisijas ietvaros par šo jautājumu, un es to nenoliekšu. Daudz no mums uzskata, ka vajadzētu samazināt šo līdzfinansējumu apjomu lai mūsu atbildību palielinātu. Un ir arī norādes, ka grūtos laikos dažos reģionos un dažās valstīs ir ļoti grūti saņemt attiecīgo līdzfinansējumu. Nu, varbūt, ka izēja varētu būt tāda, ka mēs te nosakam kaut kādu laika ierobežojumu 2-3 gadi finansēšanas periodu ietvaros, uh, kur mēs tā kā nosakam kaut kādu augstāku šo te līdzfinansējuma likmi un uh, radam arī kaut kādu papildus krīzes instrumentu, bet, nu, tas tad nedarbotos visu plānošanas periodu, nu, varbūt, ka tas dot iespēju, piemēram, 2017. gadā kaut kas notiek, un tad eh, ir iespēja reaģēt uz situāciju. Bet, nu, tādējādi tiek signalizēts, ka reģionālā politika ir elastīga un var, tā teikt, spontāni reaģēt uz kaut kādiem notikumiem. Bet pamatfilozofija līdz finansējuma jautājumā tomēr ir jāsaglabā tāda, kā tā ir. Paldies! Thank you, uh, Jan Olbrichts. Lielas paldies, Jans Olbrichts, lūdzu. Paldies, komisārs kundze. Kungs. Es domāju, ka mēs varam teikt šīs debats par kohēzijas politikas nākotni ir ļoti īpašas. Komisār Hān, jūs savā amatā esat darbojies visai veiksmīgi, esat eh, veiksmīgi panācis dalījumu parlamentu politiskajās grupās un delegācijās. Visi tagad strīdās par šiem starpreģioniem, par jauno kategoriju, ko jūs piedāvājat. Debats ir ārkārtīgi emocionāls tās ir varbūt emocionālākas nekā debats par budžeta apjomu. Varbūt, komisār Hāni, jūs varētu kliedēt mūsu šaubas. Šajā konfliktā ir daudz un dažādi viedokļi, un šķiet, ka dažas puses vienkārši izgudro lietas. Neviens nezina, kā patiesībā viss notiks. Dažiem deputātiem šķiet, ka līdzekļi starp reģioniem tiks ņemti no otrā mērķa reģioniem. Citi uzskata, ka tie līdzekļi tiks ņemti no pirmā mērķa reģioniem. Tātad dažiem šķiet, ka uh, Eh, ja nebūs šo te starpreģionu, tad pirmā mērķa reģiona saņems lielāku finansējumu. Notiek šādas te interešu cīņas šobrīd. Komisār, vai jūs tūlīt pat mums ļoti skaidri varētu paskaidrot to, no kurienes tiks ņemti līdzekļi eh, starpreģioniem, kādi būs šo līdzekļu avoti? Pavisam drīz mums būs jābalso par šiem jautājumiem, un parlamentā debats turpināsies. Tad balsošana notiks vai nu, no, vai nu uz labu laimi, tādēļ, ka mums nav precīzas informācijas, vai arī pamatojoties uz precīzu informāciju, ko saņemsiet no jums. Vai notiks līdzekļu pārdalīšana, uh, vai uh, pirmā mērķa reģiona cietīs vai nē. Es esmu no Polijas. Un man ir šāds konkrēts jautājums. Ja tiks izveidoti starp reģioni, vai tas nozīmē, ka Polija saņems vairāk vai mazāk naudas? Es zinu, ka es vienkāršoju situāciju šādu uzstādot jautājumu, taču par to jau ir šīs dienas debatas. Mēs e, šobrīd baidamies, ka varētu kaut ko zaudēt līdz jaunās sistēmas ieviešanu. Man ir vēl viens jautājums. Konstance šeit pieminēja, ka ļoti drīz dalību valstis piedāvās budžeta samazinājumu. Komisārs jau uh, eh, komentē šo situāciju, taču es gribētu mm, uzdot papildu jautājumu. Ja mēs samazināsim budžeta apjomu, vai kohēzijas politikā šī apgriešana notiks horizontālā vai vertikālā veidā? Uh, Vai jūs ierosināsiet samazināt līdzekļus otrām mērķa reģioniem? Jeb jūs piedāvāsiet samazināt līdzekļus arī pirmā mērķa reģioniem? Mums to ir svarīgi zināt. Tā ir būtiska informācija, kas mums ir nepieciešama šajās debatēs par šo jautājumu un par budžetu. Uh, Vai, vis, vai mums visiem jāsamierinās ar to, ka būs mazāks ieguldījums, jeb zaudētājs būs tikai bagātākās valsts? Un, komisār Hāne, es gribu dzirdēt jūsu viedokli. Domāju, ka e, mēs esam pelnījuši saņemt precīzāku informāciju. Un tālāk par pēdējo teikumu, ko jūs teicāt pirmīt, par patreizējo situāciju Grieķijā. Vai šī situācija ietekmē kohezijas politikas īstenošanu Grieķijā? Grieķijā ir būtisks finanšu problēmas, vai ir problēmas ar līdzfinansēm no Grieķijas puses? Es domāju, ka arī šis aspekts jāņem vērā tālāk debatējot par kohēzijas politiķi. politiku. Daudzi politiķi saka, ka kohēzijas politikas galvenie ieguvēji esot šobrīd ļoti dziļās problēmās. Vai ir tāda cieša sa saistības starp kohēzijas pro, eh, politikas ieviešanu un uh, problēmām. Un vakar Briselē kāds teica, ka Grieķija esot Lisabonas stratēģijas dēļ tādās problēmās. Nākamais runātājs. Cēlērkungs. Paldies. Es te saskatu tādu vispārīgu problēmu, tā ir mazāk saistīta ar mērķiem. Mēs te diskutējam par to, ka vajadzētu, un tas ir tādā vēlamā izteiksmē. Uh, Un eh, mēs tad formulējam tādas idealizētas idejas, kas, eh, nu, ko vajadzētu īstenot politiskā līmenī. Bet eh, vairāk kolēģi jau arī sacīja, ka īstenošanas fāze tomēr ir kaut kur citur. Un kas attiec uz kohēzijas politikas īstenošanu, tad par to ir atbildīgs dalība valstis. Uh, Pagājušajā gadā un arī šogad man bija iespēja piedalīties vairākos uh, komitejas uh, delegāciju izbraukumos, un uh, tās problēmas, kas te, iz, kas te tika pieminētas attiecībā uz administratīvajiem jautājumiem, tika skārta arī mūsu vizīšu laikā, un krit, un kritika vairāk tika vērsta uz atsevišķām dalību valstīm, kas netiek galā ar, eh, kas ir atbildīgas eh, par mūsu programmu īstenošanu, vai, nu, kur ir atbildīgi reģioni, tad tur savukārt ir kritizēti šie reģioni. Nu, var sakot, mūsu ideālā politika sadurs ar reālo politiku. Un kā tad tas izskatās? Divi piemēri. Eiropas komisija un parlaments attiecībā uz pārobežu sadarbību, piemēram, ir izstrādājušas instrumentu uh, Eiropas teritoriālās sadarbības apvienība. Un, un tagad ir pašvaldības, nu es, teiksim, Vācijas un Polijas pašvaldības, kas vēlas balstoties uz šo te programmu īstenot savu pārobežu sadarbību, nu, lai labāk tā teikt sadarbotos un tā tālāk. Un tās saskars ar pretestību Vācijā, Vācijas ārlietu ministrijā kas divainā kārtā ir atbildīgi par šiem jautājumiem. No otras puses, valstīs, kas piedar pie šiem konverģences reģioniem, nonāk, un, un kur ir dažādi projekti, nu, es saņemu ziņas no uzņēmējiem no trešajām valstīm, kas vēlas uh, īstenot projektus un kur eksistents šobrīd uh, uh, ir apdraudēti, tādēļ, ka tie nesaņem maksājumus. Un viņi ir tātad palīgā saucieni, ka viņi atdurs kā pret sienu, neviens nevēlas vairs uzņemties uh, atbildību un uh, projekti gal galā nāk no Eiropas, un tāpēc lūdzu palīdziet mums, viņi sāka. Nu, to, protams, varētu visu turpināt, bet mans jautājums ir tāds. Ja īsteno, īstenojot kohēzijas politiku, uh, mēs nenonākam pie vairāk Eiropas, mēs neiegūstam spēcīgāku ietekmi, nekā mēs vēlamies, tad uh, mums vajadzētu, tad mēs va nevarēsim neko uz vietām vairs izdarīt. Un tāpēc es domāju, ka vajadzētu par šo te jautājumu vēlreiz padomāt. Un un uh, izstrādājot jaunas regulas, jāparedz arī kaut kāda papildus kontrols mehānisma Eiropas līmenī. Paldies, Francesco D'Angelis, nākamais runātājs. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Kamsāra kungs, es izteikšos pavisam ātri. Man ir divi jautājumi. Pirmais jau tika pieminēts vairākas reizes, kad es teicās citi kolēģi. Runa ir par šo jauno uh, starpkategoriju, par to jau mēs te gar un plāši runājām, bet nu tomēr vajadzētu tādu skaidrību iegūt par šo jautājumu. man radās tāds iespējas, ka pagaidām šīs skaidrības nav. Ir nepieciešams sasaistīt budžeta politiku no vienas puses un no otras puses šīs jaunās kategorijas radīšana. Man jautājums ir par to, no kurienes nāks šis finansējums. Es domāju, ka jaunas kategorijas radīšana uh, nekādā mērā nedrīkst notikt uz pārējo kategoriju rēķina. Tas ir ļoti svarīgi. Tāpēc ir nepieciešams atrast papildus budžeta līdzēkļus. Otrs jautājums. Es piekrītu, ka ir nepieciešama lielāka fonda MVU, Tas ir jautājums, kas man ir īpaši tūs sirdī. Vienalga, vai mēs runājam par pētījumiem vai par inovācijām, tas man liekas ļoti svarīgi, un jautājums ir tas, kas, kāda lēmuma ir pieņemta, lai mudinātu MVU piedalīties inovāciju un izpētes programmās. Uh, Kas ir darīts, lai veicinātu MBU piekļūšanu šim finansējumam, jo problēma jau ir nevis finansējumā, bet gan piekļuvē šim finansējumam, jo bieži vien tas ir ārkārtīgi sārežģīti, un tāpēc būtu nepieciešams padarīt procedūru vienkāršāku. Paldies! Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε. Paldies, priekšsādātāja skundze, komisāra kungs. Es gribētu izmantot iespēju, ka jūs šeit esat, lai uzdotu jums kādu svarīgu jautājumu, kā jūs jau zināt. Uh, Grieķija pašlaik piedzīvo ļoti lielu krīzi, tā ir liels ārējais parāds, un, protams, tas ietekmē visu eirozonu. Vai Grieķiju par to vajag sodīt, vai arī ir nepieciešama finanšu politika, kas veicinātu attīstību? Protams, mēs gribētu. Uh, dzirdēt atbildi, kas būtu mums pozitīva, un mēs gribētu saņemt ilgtermiņā finansiālu palīdzību. Grieķija piedalās šajās programmās ar 22 miljardiem eiro, un, protams, mēs nevarēsim atrast tik daudz naudas, tāpēc Junkera kungs. Uh, ierosināja laikrakstā Libro Belģīka, kā Grieķijai tiktu dots atālpas brīdis un Grieķija varētu saņemt finansējumu no struktūra fondiem. Uh, lai nodrošinātu uh, finansējumu 100% bez Grieķijas līdzfinansējuma. Komisārkungs, vai tas ir izdarāms un vai to var izdarīt neapskādējot cits reģionālās politikas? Paldies. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Estāres Feragikons runā. Uh, Nu, man nāk prātā trīs lietas. Vispirmām kārtām saistībā ar trešo mērķi, kas attiecās uz šos 50 km attālumu, ir parlamenta rezolūcijas, kas aicina pārskatīt šo jautājumu, jo ir reģioni kā tādi, ko es pārstāvu, Baleāru salas, kur pie šiem fondiem nevar piekļūt tā tālumu dēļ. Nu, un eh, ļoti daudz lietas jau tikai atkārtotas šeit līdz riebumam. Un mm, pēdējā Strasbūras plenārs sesijā mēs izskatījām arī garīgas ziņojumu. Un eh, šī jaunā eh, kategorija paredz to, ka pret visiem reģioniem izturamies vienādi un neviens netiek diskriminēts, nu, kas attiecās uz reģioniem ar. Mm, grūtībām. Protams, ka tur nav nekāda sakara ne ar kalnēniem reģioniem, ne arī ar aizjūras reģioniem. Tieši tāpēc jau arī ir uh, Lisabonas nolīgumā atsevišķis pāns, kas attiecās uz reģioniem, kas atrodas uz salām. Ļoti svarīgi neatstāt nevienu aiz durvīm, Jo mums tagad ir Eiropa, kurā 27 valstis, šajās valstīs IKP ir ļoti dažādi, un arī reģioni ir ļoti dažādi. Nu, un tā kā fondos pašlaik nav naudas pārpilnības, tad jautājums ir par to, kā šie fondi tiks sadalīti. Tāpēc jautājums ir par to, cik mums ir un kā tas tiks sadalīts. Mēs jau tad divus gadus runājam, runājam, bet īsti nezinām par ko tādēļ, ka mums nav informācijas. Ja mums informācija būtu, tad mēs varētu daudz auglīgākas debatas te veikt. Ja mums ir ļoti daudz eh, sēžu, kur mēs runājam par vienu un to pašu, bet mums nav konkrētas informācijas. Paldies. Paldies, tagad vārds komisāram. Ja, Frau Abgeordnete, ich verstehe Ihre Ungeduld. Äh, äh Paldies! Es varu saprast jūsu nepacietību. Patiesību sakot, arī pats esmu diezgan nepacietīgs, jo galīgajā izvērtējumā mēs, mūsu rīcība būs atkarīga no budžeta, un šeit es jums nevaru pateikt, cik liels tas būs, nevaru nekādus skaitļus dot es varu jums pastāstīt tikai to, kādas, kādas ir mūsu pārdomas par šo budžetu veidošanu. Atgriezīšos pie Albrecht kunga teikto, teiktā, mums ir sistēma par fondu piešķirumiem šobrīd. Mēs uh, lēšam apmēram tā, ka apmēram 51% tiek izmaksāts ieguvējiem un 49% neto maksātājiem apmēram desmitā daļa reģionu uh, saņem lielāko daļu līdzekļu. Un tas arī ir, tas galv, tā ir galvenā pieeja, ko mēs izmantojam šobrīd, domājot par budžetu. Bet, protams, ir nepieciešams izsvērt līdzekļu maksājumus gan saņēmējiem, gan arī neto maksātājiem. Ne, nepieciešams kaut kādu līdzsvaru panākt starp nabadzīgākiem, bagātākiem reģioniem. Reģiona struktūra ir mainījusies, un nākamajā finansēšanas periodā neapšaubām būs mazāk konverģences reģionu, tajos dzīvos mazāk iedzīvotāju. Reģioni mainās, parādās jauni reģioni, kas uznāk uz skatuves. Ja mēs nemainīsim sistēmu, tad finansējuma piešķiršanas sistēma kļūs pilnīgi tāda uh, nesaprotama. Un tad sadalījums būs apmēram 65 pret 35 procenti. Mums ir jāskatās, kā mēs savākam kopā visas šīs izmaiņas un saglabājam proporcionalitāti fondu piešķiršanā. To mēs arī cenšamies darīt. Neskatoties uz to, ka mums šobrīd nav absolūto skaitļu par to, cik liels būs budžets. Galvenajam mērķim ir jābūt tam, lai mums nebūtu tādi uh, milzīgi ieguvēji un milzīgi zaudētāji šajā sistēmā. Ir nepieciešams kaut kāds līdzsvars. Ja budžets būs absolūtajos skaitļos vairāk vai mazāk tāds pats kā šobrīd, tad dažām valstīm būs jāmaksā vairāk absolūtajos skaitļos, un citas valstis saņems mazāk nekā līdz šim. Jo Mēs zinām, ka valstīs notiek dažādi procesi, reģionālās attīstības procesi Spānijā, piemēram, šajā ziņā ir milzīga veiksme. Kāds konverģents reģions izkļūst no šīs te kategorijas, un tam ir ietekme uz galīgiem skaitļiem. Uh, Jaunajās dalību valstīs gandrīz vai visas galvaspilsētas izkļūs no konverģences reģiona statusa. Tā tad notiek kustība. Galvenais mērķis ir līdzsvaroti piedāvāt atbalstu fondus dažādos reģionos visā Eiropā. Un tāpēc mums būs nepieciešams nedaudz ietaupīt tur un tur dažādos, dažādās vietās, lai varētu uh, piešķirt vairāk līdzekļu tiem, kam tie patiešām nepieciešami. Un tādēļ šķiet gluži saprātīgi ieviest šo te pārejas reģionu kategoriju. Ir nepieciešams adekvāts finansējums lai reģioni atkoptos. Tā ir pamatfilozofija. Nekādu skaitļu šeit nevar piedāvāt, jo to man šodien nav. Es tos pieprasu, protams, bet man to nav. Es varu vienkārši skaidrot jums to filozofiju un modeli, kādu mēs izmantosim. Gribētu aicināt jūs mūs atbalstīt. Ja runājam par Grieķiju, tad jā, tik tiešām ir problēmas ar fondu apguvi Grieķijā. Tas finansējums kas tiek piedāvāts it īpaši privātajiem uzņēmumiem, netiek izmantots apmierinoši. Šobrīd Grieķijā ir ļoti liela nedrošības sajūta, un neapšaubām tā ietekmē cilvēku rīcību. Viņi nevēlas uzņemties šādas te kredītsaistības. Mums ir jāskatās, kas notiek konkrētajos reģionos, un pēc būtības jādebatē par to, kā mēs varam stiprināt ekonomisko pamatu un ekonomisko bāzi ikvienā reģionā. Tam būs gan īstermiņa, gan arī ilgtermiņa sekas. Tas noteikti ir jādara, jo savādāk Grieķijā nekā cita bez lauksaimniecības un turisma nebūs, un tur katram reģionam būs savs potenciāla līmenis. Uh, Ir nepieciešama kaut kāda gudra specializācija, jāveido klasteri. Ir daudz un dažādas iespējas mēs nevaram izvairīties no pasākumiem Grieķijā. Par to, ko Junker kungs teica, jā, viņam ir taisnība, un tāpat laikā viņam arī nav taisnība. Es eh, negribētu komentēt tādas idejas par 100% vai 90% uh, finansēšanu. Es domāju, ka projektiem vienmēr ir nepieciešama tāda atbildības sajūta tie, no to cilvēku puses, kas dzīvo uz vietas. Ja mēs palielināsim līdzfinansējuma proporciju, tad vienmēr pastāv iespēja, ka būs mazāk projektu, jo vienkārši būs mazāk projektiem pieejama nauda. Jau šodien Grieķija varētu palielināt šo līdzfinansējumu līdz 85%, kas ir maksimālais skaitlis, kas noteikts patreizajā programmēšanas periodā. Kolēģis Zellers, jums var teikt, ka reizēm mēs esam uh, nobežījušies par to, kā tiek ieviesti labi domāti projekti ja nav pilnīga ieprojekta ieviešana, tad reizēm vainīga ir, vainīgi ir politiskie apstākļi. Mums, protams, jāizdara spiediens, lai pārrobežu projektos un sadarbības pasākumos eh, šī te implementācija vai ieviešana notiktu maksimālā veidā, bet reizēm dalību valstis pašas nav apmierināts ar to, kā notiek šī pārrobežu sadarbība vienā vai otrā projektā. Uh, Es domāju, ka pamazām mēs tomēr panāksim progresu šeit. Ja runājam par zinātni un pētniecību, domāju, ka ļoti svarīgi, lai mēs sasaistītu mūsu darbības jomu ar zinātnes un pētniecības programmu atbalstu. Ekscelence ir vienīgais kritērijs fondu piešķiršanai no inovācijas uh, budžeta līnijām. Ekscelence uh, reģionālās politikas kritērijos neparādās, bet inovācijām ir reģionāla dimensija, tīpaši tad, ja mēs runājam par atbalstu MVU kas vēlas uzlabot tehnoloģijas, eh, pakalpojumus, administratīvo kapacitāti tā ir neatņemama inovācijas gaisotnes sastāvdaļa, un tādēļ ir ļoti svarīgi, lai nākotnē reģionālā politika ņemtu vērā e, MVU sektoru un palīdzētu tam iegūt saprātīgu proporciju no visa finansējuma. Tremopulus kungs, nobeigumā es jums varētu teikt, ka es vienmēr kritiski izskatos, iz, izturos pret to, lai struktūra fondi tiktu izmantoti cilvēku sodīšanai. Domāju, ka tā nav pareizā pieeja un to nevajadzētu izmantot arī šoreiz. Es, ja ir kāds, kurš nemitīgi pārkāp noteikumus, nu tad iespējams varētu ķerties pie šāda risinājuma. Bet, ja kādas valsts valdība un opozīcija tiešām dara visu, kas ir tās spēkos un cenšas labot situāciju, tad tā nevajadzētu darīt. Ja ir kāda valsts, kas nemitīgi pārkāp komisijas noteikums, tad būtu cita runa. Bet es ceru, ka to mēs praksē nekad neredzēsim. Šī doma par 150 kilometriem, ko pieminēja deputāte, manuprāt, to vajadzētu, no tā vajadzētu atteikties vai arī mainīt darīt to tādējādi, lai būtu iespējama sadarbība vidusjūras reģionā. Paldies! Paldies komisāru kungam, paldies visiem kolēģim par eh, piedalīšanos šajās debatēs un par sagatavošanos tām. Komisāra kungs, ceram jūs redzēt plenārsēdē, jo mums būs ļoti svarīgas debates pār vairākiem ziņojumiem, kas ir mums ļoti svarīgi aktuāli. Tie skaidri parāda, ka komitejas gatavojas sarunu periodam. Mēs ceram regulu projekts no jums saņemt pēc iespējas drīzāk. Mēs zinām, ka komisijas iekšienē ir dažādi noteikumi, kas jums jāizpild, pirms varat, varat mums piedāvāt to. Bet pagaidām paldies par uzmanību, godātais komisāru, un mēs atvadamies no jums šodien. Kolēģi, tagad pāriesim pie nākamā darba punkta, pie Hermana Vinklera ziņojuma. Moving, next... Godātie kolēģi, pārējiem pie nākamā darba kārtības punkta. Mums ir tikai pusstunda divu jautājumu izskatīšanai. Pirmkārt, Hermana Vinklera atzinuma projekts par zaļo grāmatu no problēmām uz iespējām virzību uz vienot strateģisko satveru pētniecības un inovāciju finansējumam Eiropas Savienībā. Un vēl viens punkts. On, please, would... Es gribētu turpināt darbu tūdaļ pat. Došu vārdu atzinuma autoram Vinklerkungam. Herman, please, Danke, Frau Vorsitzende, liebe. Paldies, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi. Mēs jau tikko iepriekšējā darba kārtības punkta ietvaros run runājām un dzirdējām, ka pētniecības finansējums ir ļoti būtisks ne tikai no ekonomikas, bet arī no reģionālas politikas viedokļa. Sākumā tas sastādīja 5%, uh, kas tika investēti no kohēzijas politikas pirms desmit gadiem 10%, un tagad ir runa par 25% no budžeta. Un tas nozīmē, ka pašreizējā periodā mēs runājam par 180 miljārdiem eiro, kas ir pieejami pētniecībai un inovācijām. Uh, un tas ir vairāk nekā paredz, paredzēja septītā zinātnes ietver programma, bet mēs visi zinām, ka joprojām pastāv ļoti liels atšķirības starp reģioniem attiecībā uz inovāciju iespējām, un tāpēc mums kā reģionālajai komitejai ir um, jāpadomā par to, ko mēs, kādas prasības mums būtu jānodod um, ITRU komitejai, un daudz ko jau ITRU komiteja ir ņēmusi vērā, un es, do, es ticu, ka viņi panākt mums pretī, un līdz ar to mēs varēsim panākt tādu kompromisu, lai plenārsēdē mēs varētu dot tādu skaidru vēstījumu uz ārpusi. Dargie kolēģi, es gribētu teikt divas lietas. Pirmkārt, jūs jau zināt, ka mēs ka mums nebija pārāk daudz la vietas, lai izstrādātu šo te atzinumu. Es pats eh, dažus grozījumus iesniedzu, un otrkārt, uh, Mums ir arī problēmas ar laiku, bet, nu, tur jau mēs vien neesam vainīgi, bet gan itre komitejas laika plānošana te ir pie vainas, jo zinat, ka rītdien pulkstens astoņos beidzās grozījuma iesniegšanas termiņš, un es zinu, ka daudzi ir pie šīs tēmas strādājuši, un mēs jau esam apmainījušies ar viedokļiem komitejas ietvaros, un es domāju, ka mums visiem vajadzētu izdoties kopīgiem spēkiem vēl savus ierosinājumus iesniegt. Runājot par saturu, es gribētu runāt par pieciem punktiem. Pirmkārt, es vēlos, lai būtu skaidra norāda uz to, ka ka vajadzētu tuvoties kohēzijas politikai. Un eh, vajadzētu aicināt reģionu saistībā ar eh, rīkoties labāk, un eh, es uzskatu, ka tēma inovācijas ir eh, ļoti tāda spiedīga prioritāte attiecībā uz reģioniem, un to vajadzētu attiecīgi atspogļot arī budžetā. Protams, eh, šo te prioritāte ir jānoformulē tā, lai cits potenciālās prioritātes, piemēram, demogrāfijas jautājumu vai energoefektivitātes jautājumu, um, arī netiktu aizmirst. Un otrkārt, un tas um, arī ir būtisks jautājums, kādu finansējumu nākotnē būtu jāpiešķir kādiem, um, kādu jautājumu risināšanai. Es domāju, ka ir jābalstās uz izcilību, to mēs jau arī dzirdējām šodien, te šaubu nav bet papildus tam visam, nu, kas nav mazsvarīgāk, reģionāla politiskām inovācijām arī ir jātiek veicinātām, tādēļ, ka reģionālā politika varēs stiprināt šo te kopīgo Eiropas Savienības inovāciju politiku. Inovācijas e, ir izšķirošas visiem reģioniem, diemžēl joprojām pastāv liels atšķirības attiecībā uz uh, inovāciju ieviešanu atsevišķos reģionos, un tāpēc te ir nepieciešams arī, um, nu, izlīdzsvarot šo te situāciju. Un tās nav, tā, tie, tas finansējums, kas otrās politikas um, vadlīnijas ietveros uh, tiek piešķirts šai jomā, ar to nepietiek, un tāpēc ir jāpanāk uzlabojums. Vienalga, vai mērķis būtu veicināt reģionālo izcilību un radīt papildus kapacitāti, uh, vai uh, stiprinātu reģiona inovāciju iespējas. Un te mēs varam runāt arī par kāpnēm pretī izcilībai, kas ir ļoti būtiski reģiona attīstībai. Manuprāt, arī vajadzētu finansējumu no struktūra fondiem paredzēt šādiem līdzekļiem. Nu, vienalga, vai, teiksim, daži citi reģioni izstrādā paši savas prioritātes, kas arī balstās uz inovācijām. Jebkurā gadījumā ir jākoncentrējas uz kohēzijas politikas uh, mērķiem, lai pārvarētu struktūrālos deficītus, lai stiprinātu konkurētspēju un uh, veicinātu reģionu ekonomisko attīstību. Nu, man trešais punkts, un te es gribētu runāt par inteliģento specializāciju. Uh, vai lietpratīga specializācija. Es uzskatu, ka tas ir ļoti būtiski, lai risinātu tādu uzdevumu, kā tehnoloģiskā attīstība var tikt mm, pārvērsta ekonomikas attīstībā un kā šo, te, un es domāju, ka šajā ziņā lietpratīga specializācija ļoti būtiska. Reģioniem vajadzētu nākotnē iesaistot reģionāli ieinteresētās pusi, tīpaši uzņēmējus un pētniekus. Uh, radīt tādas eh, pielāgotas in inovāciju stratēģijas un jāizvērtē, protams, ir stiprās puses un vājās puses, jo mums jau gal, gal galā te nav nepieciešams ņemt visiem vienu modeli, ir jāizstrādā tādi reāli mērķi, kur, kurus varētu finansēt no, piemēram, no struktūra fondiem. Ir jānosaka prioritātes, un uh, stiprināšanai būtu jākļūst par moto šajā ziņā. Es domāju, ka mēs te visi esam viensprātis. Un tad eh, šie te mērķi, protams, ir jāiestrādā operatīvajās programmās, jeb operacionālajās programmās. Runājot par lietpratīgu specializāciju, dārgie kolēģi, es domāju, ka ir jāveido tādi, tādas startautiskas, ļoti spēcīgas kopas, kas pasaules mērogā sev var labāk pozicionēt, bet ļoti būtiski ir arī eh, veicināt tradicionālos eh, sektors, piemēram, amatniecību, turismu, lauka attīstību. Tam, to visu ir jāstiprina arī ar inovāciju palīdzību nākotnē. Es domāju, ka komisijas uh, iecerētā platforma, kas tiek attīstīta attiecībā uz izvērtēšanas kritērijiem, varētu palīdzēt iz, tā, informācijas jēdzienu apmaiņu, lai panāktu tādu konkrētu kvalitāti. Ļoti būtiski ir nodrošināt saziņu starp dažādajām interesētajām pusēm savā starpā. Un ceturtais punkts, kas man ir ļoti būtisks, te ir runa par maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas attiec uz MVU. Tad uh, Es gribētu teikt, ka viņu līdzdalība pētniecības satvaru programmas izstrādē ļoti būtiski. Es domāju, ka daudz MVU nevar tik daudz paši investēt pētniecības jomā. Un eh, tāpēc viņiem vajadzētu izmantot tās kaut kādas plašākas platformas, piemēram, Eurostars un tā tālāk. Es te varētu tradicionālās nozars pieminēt. un ja kohēzijas politika var ļoti daudz darīt šo te MBU labā un reģionu labā un tā, arī nodrošināt labāku piekļuvi tehnoloģiju pārnesē, inovācijām, pētniecībai kā tādai, kas, manuprāt, ir ļoti būtiski. Es gribētu arī runāt par tālāku izglītību un uh, daudz sološu jauno uzņēmumu atbalstu, internacionalizācija un tīklu veidošana, tas arī ir, tās arī ir jomas, kur, kur Eiropas līmenī var palīdzēt, un tāpat ir jāpaplašina šīs sfēras uz MVU. Es domāju, ka pētniecības satver programmas izstrādē ir jāsaprot, ka tas ir ļoti būtiski attiecībā uz MVU reģionos. Un eh, ir jāpaplašina varbūt šis te konsultācija tīkls. Starp reģionu sadarbība. Es domāju, ka tas arī ļoti būtisks punkts, jo reģionālā politika var tikt izmantota, lai stiprinātu šo te starp reģionu sadarbību. Uh, un eh, reģionālie partneri var piedalīties šo te um, šīs te jomas stiprināšanā. Un es domāju, ka līdzekļus tam taupīt nevajadzētu. Un visbeidzot par eh, finansēšanas instrumentiem un arī par administratīviem noteikumiem. Es gribētu teikt, ka inovatīvo finanšu instrumentu izstrāda, kā piemēram um, dažādu fondu, uh, veidošana ir eh, apsveicams risinājums un to vajadzētu veicināt. Jā, vei, jāveido kombinācija no astotās pētniecības programmas un struktūra fondiem, lai ne tikai pētniecības infrastruktūru varētu papildus finansēt, bet eh, lai varētu finansēt arī atsevišķus projektus. Tātad Es uzskatu, ka te vai, varētu izmantot no dažādiem fondiem līdzekļus, lai veicinātu reģionālo politiku no vienas puses un pētniecības politiku no otras puses. Protams, administratīvo noteikumu atvieglošana jebkurā gadījumā būtu apsveicama, un es ceru, ka arī šajā ziņā izdosies spērt soli uz priekšu. Arī, ja mēs runājam par septīto mm, ietvaru programmu un struktūra fondu izmantošanu, uh, Es uzskatu, ka būtu nepieciešams šos te, šīs te procedūras, metodas un noteikumus, standārtus, cik tālu tas ir iespējams harmonizēt, lai būtu iespējams arī saīsināt laiku, kas ir nepieciešams priekšlikumu iesniegšanai un lai viss šī sistēma būtu kļūtu vienkāršāk lietotājiem. Tāda nu bija mani ierosinājuma attiecībā uz ziņojumu. Es ar nepacietību gaidu diskusijas un es ceru, ka ar grozījumiem mums izdosies panākt nepieciešamos kompromisus, lai dotu savu reģionālo pienesumu šīs lietas labā. Paldies! Paldies! Aicināšu izteikties ēnu referents Peres kundz lūdzu. Yes. Lielas paldies priekšsēdētāji! Es gribētu vispirmām kārtām apsveikt Vinklēru kungu par viņa darbu un par brīnišķīgo dokumentu, ko viņš mums šeit ir iesniedzis. Tajā ir apkopoti vissvarīgākie punkti, kas būtu jāatspūgļo mūsu atzinumā. Es piekrītu referentam, ka mums ir nepieciešams nodrošināt lielāku koordināciju starp reģionālo politiku un stratēģiju inovācijai Tomēr šai koordinētajai darbībai būtu eh, jānotiek ar lielāku reģionālo varu iesaistīšanu. Tāpat arī nepieciešams, lai prioritātes tiktu noteiktas saskaņā ar specifiskām vajadzībām, kas ir katrā reģionā. Otram kārtām es piekrītu tam, ka ir nepieciešams palielināt MVU iesaistīšanu eh, pētniecībā un inovācijās, jo tā, tie ir galvenie darba devēji Eiropas Savienībā. Mums ir jātiecās pie šī mērķa un mums tiešām jāpalielina MBU iespēja nokļūt pie finansējuma un jāsamazina birokrātija. Trešām kārtām es piekrītu referentam, ka reģioniem ir jātīsta specifiskas inovācijas, kas ir nepieciešamas reģionam, un lai to panāktu, ir jāpieprasa koordinācija dažādu fondu starpā, starp struktūrālo kohēzijas fondu un citiem. Nu, visbeidzot, es gribētu teikt, saistībā ar budžeta ierobežojumiem, kas mums ir pašlaik, ir nepieciešams strādāt um, pie koordinācijas starp dažādiem finansējošiem instrumentiem, lai tomēr um, dotu naudu pētniecībai un inovācijām. Visbeidzot, es gribētu, lai šeit parādās tomēr kaut kāda atsauce uz to, kādu lomu inovācija spēlē pilsētu vīdas ilgtermiņa attīstībā, un tu vajadzētu pieminēt arī uh, ietekmes apkārtējo vīdi un uz enerģētiku, proti tam vajadzētu izvairīties no papildus enerģijas resursu izmantošanas. Nu, paldies, es vēl iesniegšu um, kādus grozījumus. Paldies, saka priekšsēdētāja Lika Manner, lūdzu. Liels paldies priekšsēdētājs kundze. Es pateicos referentam par šo jauko um, dokumentu. Tajā ļoti labi ir ņemts vērā, kāda ir sinerģijas ar reģionālo attīstību un izpēti. Es tam varu piekrist, tomēr man ir pāris komentāri. Kā jau vēnu referenta tikko teica, mums ir nepieciešama labāka koordinācija starp ietver programmām un struktūra fondiem. Tomēr mums ir nepieciešams ņemt vērā atšķirību starp to, ko finansē ietver programmas. Tās finansē augstākā līmeņa pētījumus, taču, kad mēs runājam par struktūru fondiem, uh, tad mēs varam uh, finansēt pragmatisku pētījumu, kas ir apmēram 95% visu inovāciju Eiropā. Tāpēc tā ir ļoti svarīga daļa. Tāpat ir svarīgi, ka mēs varam atbalstīt pētījums, kas rada inovācijas un ka šīs inovācijas kalpo vi vietējiem MVU un tādā veidā veicina izaugsmi un rada darba vietas. Mums ir nepieciešama labāka sadarbība ar vietējiem uzņēmējiem, un es esmu pieredzējusi, ka uh, nav runa par to, ka viņiem trūktu intereses, bet gan par to, ka viņiem pašiem ir jānododās mm, pētījumiem, nu, un šie pētījumi, tas nozīmē arī tiekties uz kaut kādiem kopīgiem mērķiem. Protams, mums ir arī jāsaprot tās, kā vislabāk mēs varam nākt klajā ar inovācijām. Mēs mums ir e, jātīstās, un arī mūsu grupā mēs veicam, mm, iesniegsim grozījumus. Paldies, saka priekšsēdētāji, tālāk Šants Pauls Bestets no zaļo puses. Paldies, priekšsēdētāju skundze. Mēs gribētu papildināt Vinklerkunga atzinumu projektu tādā nozīmē, ka vajadzētu labāk identificēt uh, pētījumu un inovāciju mērķi. Un, lai atrastu, ir nepieciešams zināt, ko mēs meklējam, un no šāda viedokļa, lai pētījumi un inovācijas būtu laba iespēja mūsu reģiona attīstībai, šiem pētījumiem jātiek orientētiem uz precīzāku mērķi. Uh, Es te īpaši domāju pavisam konkrēti par to, ka mums vajadzētu pavērsties uz ilgtermiņa attīstības pusi. Tam noteikti ir jābūt noteiktam. Uh, tiek dota palīdzība, tiek dots instruments, lai visas disciplīnas un visas mūsu darbības varētu uz to vērsties. Mums ir nepieciešams šis pavērsiens, un eh, tāpēc mēs iesniegsim grozījumu, lai norādītu virzienu, mm, kas būtu tāds konkrētāks šim atzinumam. Paldies! Jā, turpina priekšsādātāji. Tagad dosim vārdu kolēģiem, kas grib izreit, izteikties. Lūdzu, Deanģelis kungs pirmais. Paldies, priekšsādātāji. Nu, es gribētu teikt, ka tas, ko mums stāstīja Vinklērkungs, man likās eh, ļoti labi. Īpaši tad, kad mēs runājām par to, ka ir nepieciešams vairāk finansēt pētījumus un inovācijas un arī koncentrēties uz to, ko var sasniegt reģionos, bet man ir pāris komentāri. Pirmais. Ir nepieciešama tā, tāda saskaņa un sadarība starp inovāciju un pēt uh, krāpniecību, bet nu ir nepieciešams arī tā, lai būtu konsekvences starp ietverlēmumiem un horizontālajiem likumiem. Tālāk runājot par MVU un par viņu iesaistīšanu. Nu, jāsaka, ka eh, tas netika pārāk sīki aprakstīts. Atzinumā, manuprāt, ir nepieciešams pieminēt arī um, labo apmaiņu ar labajām praksēm. Paldies! Smalkaus kundze. Mm. Paldies, priekšsādātāji! Viedokļa apmaiņā ar komisāru kungu mēs arī dzirdējām no savu kolēģu puses to, cik pētniecība, attīstība un inovācijas ir nozīmīgas reģionālās attīstības ziņā. Es pilnīgi piekrītu un gribētu atsaukties uz piekto punktu, jo arī es uzskatu, ka vajadzētu uh, veicināt MVU dalību pētniecības un inovāciju jomās. MVU būtu jākļūst par šo te sasaistes punktu ar uh, praksi. Es gribētu uzdot arī jautājumu referentam. Otrajā punktā jūs sakāt, ka, ka uh, reģioniem ir jānosaka par obligātu šādu inovāciju prioritāti Eiropas Savienības 2020. gada stratēģijas eh, tuvināšanās ziņā. Un, bet vai mēs tik tiešām vēlamies uzspiest šādu te, šādas te saistības, eh, trīs mēģu saistību no IKP? Jā, paldies tālāk. Lamberts van Nisterrojas. Paldies priekšsādātājs kundze. Mēs noklausījāmies tikko to, ko teica kolēģi. Viņi diezgan labi par to izteicās, bet mums ir uzklausīšana tautas partijā, lai runātu par attiecībām starp jauno strateģisko pieju un ietvaru programmu un visu, kas ar to saistīts. Nu, un tad mēs uzdevām tādu jautājumu, ko būtu iespējams darīt, lai strukturētu infrastruktūras projektu. Ne jau kohēzijas fonds te rāda problēmas. Bet gan 90% no 45 miljardiem tiek iztērēti uz vietas dalībvalstīs. Tā nav nekāda sakara ar kohēziju un solidaritāti. Man liekas, ka ir svarīgi, lai mēs darītu zinām šo fenomenu ar šī atzinuma palīdzību. Uh, mēs teicām, ka finansējumam pētniecībai vajadzētu divkāršoties. Taču patiesībā problēma nevar atrasināt tikai palielinot fondus, un es gribētu, lai zaļajā grāmatā pār pētniecību uh, tiktu teikts, ka programmām tiktu noteikts geogrāfiskais līdzsvars, un mēs pilnīgi piekrītam tam, ka šādu formulējumu, kas jau tika izmantots, vajadzētu izmantot atkārtot izmantot. Ir nepieciešams godīgāks sadalījums starp dalību valstīm. Tas, ko mēs redzam, ir, ka atšķirības ir ļoti lielas starp dalību valstīm. Tad. Uh, z, zināšanu reģioni tika noteikti jau CB7. Un tā kā mēs runājam par saprātīgu specifikāciju, ir nepieciešams, lai šī dimensija tiktu attiecīgi nodrošināta. Un es jums pateicu. Much, Vlasek. Vlasek kungs, lūdzu. Pánové, já jsem velmi spokojen s tímto materiálem. Dāmas un kungi, es esmu ļoti apmierināts ar uh, to dokumentu, kas ir ļoti, kur, kur ir ļoti labi autors koncentrējies uz galveniem uzdevumiem. Es gribētu runāt par uh, divām jomām - šiem izcilības centriem un sadalījumu starptautiskajos klasteros, un es gribētu arī pievienoties Van Istenroja kūgam, jo šeit ir runa par dažādu līdzekļu un aktivitāšu koordinēšanu. No vienas puses es redzu, ka te ir atbalsts MVU un uh, atbalsts pētniekiem. Es domāju, ka, ja mēs tik tiešām vēlamies to visu īstenot, tad ir nepieciešams pirmo, otro un sesto punktu savstarpēji savienot. Tas nozīmē, ja šī te mērtiecība būs juridiski saistoša, tad reģionālajās sadarbības programmās ir eh, jānorobežo un jānosaka šie te mērķi, un ir nepieciešams to visu vienkāršot, lai šie uzņēmumi kļūtu ieinteresēti cīnīties par šiem līdzekļiem. Un es domāju, ka ļoti aktuāli ir eh, šī, šī te finans, dažādo finansēšanas līdzekļu piesaista šeit. Paldies! Mulțumesc, doamna președinte. Nākamais runātājs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Saka Luhan kungs, pirmkārt es eh, gribētu sveikt šo ziņojumu ar tapšanu un, un atzinumu. Es domāju, ka ir pēdējais laiks, kad mums ir jārunā par attīstību kohēzijas politikas kontekstā. Ekonomisko izaugsmi mēs varam panākt vien nu paplašinot tirgu vai arī pastiprinot zinātni pētniecību un inovācijas. Mēs nevaram šobrīd paplašināt tirgu Domāju, ka Eiropas Savienības tirgu šobrīd e, paplašināt nav iespējams, ir ļoti ierobežots iespējas to darīt. Un tādēļ mums jāizmanto otrā iespēja - zinātnes un pētniecības akcentēšana, e, kas varētu stimulēt ekonomisko izaugsmu Eiropas Savienībā. Tādēļ mums šis faktors noteikti jāņem vērā kohēzijas politikā. Šobrīd ir ļoti lielas atšķirības starp reģioniem. Gribētu ieviest šajās debatēs jaunu aspektu. Dažas valdības šobrīd īpaši labi nezina, kādi konkrēti pasākumi būtu veicami, lai stimulētu zinātni un pētniecību savās valstīs. Viņi nezina, vai izvēlēties fiskālas metodas, informācijas kampaņas vai kādus citus radošus paņēmienus, lai aktīvi veicinātu zinātnes un pētniecības attīstību. Un tādēļ man ir jautājums. Mēs šeit Eiropas parlamentā vai Eiropas komisijā varētu kaut ko darīt, lai stimulētu valdību aktivitātes šajā nozarē. Varbūt viens no veidiem būtu atrast tādu tiesisko ietvaru, kas stimulētu privātās investīcijas zinātnē un pētniecībā. Vēl ir kāds aspekts, kas šajās debatēs ir pieminēts un ko mēs nedrīkstam aizmirst. Ir nepieciešams ļoti skaidri definēt, kas ir inovācija. Šobrīd šādas definīcijas nav. Mēs nezinām, vai inovācija, e, inovācijas definīcijā mēs gribam paredzēt arī uzņēmumu izveidošanas izmaksas vai nē. Definīcijas dalību valstīs tiek interpretētas dažādi. Es domāju, mums šī situācija ir jānoskaidro parlamentā un arī Eiropas komisijā. Paldies par uzmanību. Vinklerkungs, vai jūs gribētu atbildēt uz šo jautājumu? Jā, liels paldies, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi. Es gribētu vispirms pateikties jums par viedokļiem, arī par jūsu ierosinājumiem. Es tos eh, esmu ņēmis vērā. Un eh, es iekļaušu tos dažo, dažos grozījumos, un es ceru, ka mums kopīgi izdosies nonākt uh, pie tādas skaidras pozīcijas un dod savu reģionālu politisko pienesumu. Laika trūkuma dēļ es gribētu pavisam īsti komentēt tikai pāris lietas, jo tik uzdot arī jautājumu. Es priecājos, ka gandrīz visi man piekrīt attiecībā uz MVU, ka šī daļa ļoti nozīmīga. Ja Eiropās Savienībā MVU ļoti nozīmīga loma, te arī par ilgtspēju runa un ka mums vajadzētu šos te punktus savstarpēji sasaistīt, lai panāktu to, ko vēlamies. Jautājums par šiem te 3%. Es domāju, ka ir svarīgi, lai mēs vienotos par šo prioritāšu noteikšanu. Un, protams, mums patīk šī tādi ambiciozi mērķi, kā piemēram šie 3%, bet mēs saprotam, ka mēs šādus ambiciozus mērķus varam sasniegt tikai tad, ja mēs reģionālā līmenī nosakam prioritātes. Un, protams, ir jāiestrādā arī daudz kas cits, lai palīdzētu tuvināties šiem 3% līmenim. Un es domāju, ka mēs te kopīgi tiešām dodamies solīt pretī tam, lai panāktu kopējos mēģus, kas ir iekļauti stratēģijā Eiropa 2020. Un liels paldies par diskusiju. Paldies. Paldies referentam. Vienīgais, kas tagad ir jāizlem, ir termiņš grozījuma iesniegšanai. Tas jau pavisam drīz rīt, pulksten sešos, ir galīgais termiņš, ja vēlties iesniegt grozījumus, tad tas ir jādara ļoti ātri. Pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta. Jāna Olbrihta pārziņā esošais jautājums, par kuru mēs balsosim šo pēcpusdienu. Tātad Eiropas Savienības ikgadējiem budžetam piemērojumie finanšu noteikumi. Jāna, vai jums šobrīd ir kādi komentāri jāpriekšēdētājs kundze? Es tikai gribēju pavisam īsi eh, šo atzinumu ievadīt. Tā. Runa ir par normatīvo regulu. Ziņojumu par šo regulu gatavo budžeta kontrolas komiteja. Tā ir atbildīgā komiteja. Referentei ir jāgatavo ziņojums, kas patiesībā ir grozījumu saraksts, kas attiecas uz sākotnējo priekšlikumu, ko iesaka Eiropas komisija. Mums ir viens oficiāls dokuments, un tas ir regulas projekts, kuru sagatavojas komisija. Un ir arī grozītās versijas un padomas nostāja. Mēs zinām, kāda ir referentes nostāja. Man bija iespēja piedalīties tā sauktajā darba grupā par finanšu regulu, un es zinu, ka referentes nostāja mainās. Es piedāvāju sakojošo stratēģiju. sagatavot grozījumu sārakstu sākotnējam tekstam, bet tanīpat laikā sazināties ar referenti un aicināt viņu iekļaut ziņojumā tos grozījumus, ko mūsu komiteja apstiprinās. Ja viņi to nedarīs, tad alternatīvā iespēja ir balsot par šiem mūsu grozījumiem kā alternatīvu uh, referents piedāvātiem grozījumiem. Jūs zināt, ka parasti tendence ir tāda, ka atbildīgā komiteja savā balsojumā pieņem referenti ieteiktos grozījumus. Mēs gatavojam atzinumu no Regija komitejas. Šajā atzinumā galveno uzmanību vērs uz diviem punktiem ziņojumā. Pirmais attiecas uz um, pieļaujamo kļūdas risku. Un starp budžeta, budžeta kontrolas komiteju un revizijas palātu visu laiku notiek debats par to, kā lietot šo jēdzienu pieļaujamo kļūdas risku. Uh, un arī citus jēdzienus, kas ir līdzīgi tam. Uh, revizijas palātā un budžeta uh, kontrolas komitejā nav vienota viedokļa par šiem jēdzieniem. Padome ierosina citu izeju un teikt, ka galvenais ir pieļaujamais atbilstības līmenis, kas sevī it kā iekļauj pieļaujamo kļūdas risku. Tā nav tikai tehniska problēma un definīcija problēma, tā ir arī praktiska ietekme uz efektivitātes izvērtēšanu kohezijas politikas īstenošanā, piemēram, jo ja mēs izpildām kaut kādus kohezijas politikas eh, projektus, tad beigās revizijas palāta sniedz atzinumu par to, kāds ir bijis eh, risku līmenis un kāds jautājums ir tāds atrast, cik pieļaujams, kāds ir šis pieļaujamais risku līmenis. Tālāk 56. pāns regulas priekšlikumā kur runa ir par kopīgo uzraudzību. Mans priekšlikums ir pārstruktūrēt visu šo te struktūru, jo sākotnēji šis uzraudzības jautājums ļoti neskaidri aprakstīts. Ir nepieciešams skaidri nodalīt atbildību pirmkārt Eiropas komisijai, tad dalību valstīm Tālāk jānosaka, kādas eh, ir akreditēto struktūru funkcijas, tās tiek definētas dalību valstīs. Un tālāk paši šo akreditēto struktūru uzdevums. Šodien tie, šīs struktūras tiek sauktas par vadības iestādēm. Bet jābūt ļoti skaidram nodalījumam starp komisiju, dalību valstīm, akreditētām struktūrām un šo visus iestāžu savstarpējo miedarbību. Domāju, ka šīm definīcijām jābūt pēc iespējas skaidrām, tā lai tas būtu tāds viegli izmantojams paņēmiens regulas ieviešanas laikā un kohēzijas politikas ieviešanas laikā. Bez tam šobrīd notiek e, debatas arī par budžeta atbildības dokumenta veidošanu. Ir dažādi, dažādas idejas, piemēram, ticamības deklarācijas veidošana, ko sagatavo dažādas eh, profesionālās struktūras, un bez tam ir arī politiskas debates pār ticamības deklarāciju dalību valsts līmenī. Dažādās dalību valstīs tas šis jautājums tiek atšķirīgi traktēts, līdz ar to rodas pretrunas starp dalību valstu viedokļiem un parlamentu viedokļiem. Uh, Es šeit ne, nerunāju daudz par dalībvalstu ticamības deklarāciju. Referente savā ziņojumā runā par nepieciešamajām pārmaiņām nākotnē, bet neuzskata, ka šis jautājums būtu jārisina šobrīd. Ir kāds elements, kas pietrūkst manā atzinumā šobrīd. Es neesmu pieminējis pieļaujamo kļūdu līmeni, nevis risku līmeni, bet kļūdu līmeni, kuru ir piedāvājusi un piedāvās referente, bet nav piedāvājusi komisija. Un arī padome to nepiedāvā. Referenti izmanto divus procentus kā pieļaujamo risku līmeni, kļūdas līmeni. Es uzskatu, ka mēs nevaram eh, darīt revīzijas palātas darbu šeit, jo revīzijas palātā ir savi uh, paņēmieni, kas ir ārkārtīgi stingri, un šie te kļūdu un risku līmeņi ir ļoti stingri noteikti, un kohēzijas politikā mēs tos nevaram izmantot no savas puses piedāvāt. Ja mēs ieļaujam 2% pieļaujamo kļūdas risku, tad kādas sekas tam būs šeit parlamentā? Ja, piemēram, kļūdu līmenis ir vairāk nekā 2%, vai tad mēs uh, Mm, eh, nedosim ticamības deklarāciju Eiropas komisijai. Tas ir ļoti sarežģīts jautājums, un tādēļ manā atzinumā netiek pieminēti šie skaitļi, kā piemēram 2%. Tas nav tā, tikai sagadīšanās pēc. Eh, deputāti no Regija komitejas ir arī piedāvājuši grozījumus. Dažus no tiem es pieņēmu bez kādām iebildēm. Daži grozījumi bija par struktūrālām izmaiņām. Uh, Es, piemēram, piedāvāju pilnīgi pārstruktūrēt atsevišķus pantus, uh, un deputāti ir piedāvājuši grozījumus par piedāvātā par piedāvāto tekstu redakciju, un tādēļ es nevaru pieņemt šos viņu grozījumus, jo es esmu pilnīgi pārstruktūrējis šos pašus pāntus. Es ceru, ka ja mēs šodien nobalsosim par šo atzinumu, tad šo atzinumu savukārt ņems vērā referente budžeta komitejā un iekļaus savā tekstā. Protams, budžeta kontrolas komitejā balsos par šo regiju atzinumu, taču es neesmu īpaši optimistiski noskaņots par to, vai šis atzinums tiks ņemts vērā. Šobrīd nemitīgi sazinos ar referenti mūsu politiskajā grupā mēs arī mēģinam panākt to, lai atzinums tiktu ņemts vērā. Ēnu referenta Geierkungs no socialistu grupas lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi, Albrikt kungs. Vispirms es gribētu pateikties par paveikto darbu, izstrādājot šo atzinumu. Man ir daudzi grozījumu priekšlikumi, Albrihta dokumentam nevis tāpēc, ka es neusticos vai vēlos radīt tādu neusticības gaisotni attiecībā uz Albrecht kunga darbu, bet tāpēc, ka es esmu sociālo lietu komitejā atbildīgais par šo jautājumu, un tāpēc, ka bu, es grib, gribētu ko, saviem kolēģiem uh, budžeta kontrolas komitejā mm, paskaidrot, kāpēc, teiksim, es esmu šādi rīkojies, jo viņi citādi man pārmetīs, ka es neesmu mūsu pozīcijā aizstāvējis. Un tāpēc es gribētu vērst jums uzmanību uz dažiem punktiem, varbūt arī paskaidrot, kur un kāpēc es esmu, es pārstāvu citu viedokli. Pirmais ir jēdziens par šo te pieļaujamo kļūdas risku. Es gribētu kolēģiem atgādināt, ka šis jēdziens eiroskeptiskajā mūsu parlamenta daļā jau ir nu, norvēdis pie zināmas polēmikas, jo uh, Te ir tāda argumenta, skatieties, iedzīvotāji Eiropas parlaments nav pat izlēms reģionālajā komitejā cīnīties par šo jautājumu. Viņi ir padevušies attiecībā uz budžeta kļūdām, kas katru gadu tiek uh, konstatētas. Nu, tas nav pareizi, tas ir polēmiski un tas ir nepieņēmami. Mums ir jāpatur prātā, ka. Uh, budžeta reģionālajie izdevumi būtībā ir tāds kā ahilēja papēdis arī sevišķi Vācijā. Tas nozīmē, ka tā joprojām ir tā joma, kur uh, ir vislielākā kļūdu kvota attiecībā uz budžeta izpildi un budžeta, kas te ir savākušies, ļoti labi zina, ka šīs kļūdas notiek dalību valstu vainas dēļ, tur ir saistība ar noteikumu sarežģītību, bet tāpat laikā tam ir saistība arī ar to, un man, da, man cimtā valsts te nav izņēmums, ka darbībās ar Eiropas naudu dalībvalsts nevienmēr ir tik rūpīgs, kā darbībās ar savu naudu. Līdz ar to šis te pieļaujamais kļūdu risks, tas ir jēdziens pats par sevi ir tāds bīstams. <clears throat> Eiropas revizijas palāta uzskata, ka ir robeža attiecībā uz kontroli izmaksām, kas eh, nav vairs liederīgas. Un, protams, var jau teikt, ka uh, nav jēgas izdot 10 tūkstošus eiro auditam, kurā tiek atklāts kaut kāds minimāls kļūdas. Bet komisija, kā tāds ķīlnieks, šo te ideju to kā pieņēma un arī izstrādāja dokumenti, no kur izriet tas, uh, kur tad ir jābūt eh, šai te robežu vērtībai starp kontrolas izmaksu griestiem un eh, liederību. Nu, un tad tie daži darba dokumenti, kas ir pieejami, visi, visos ir citi skaitļi. Olbricht kungs runāja par tiem diviem procentiem, kas ir eh, revīzijas palātas skaitlis, kas, protams, izriet no tā, ka cilvēki mēdz pieļaut kļūdas un kļūdīties, un līdz ar to mums ir jāpieņem tas, ka kaut kāda noteikta kļūdas risks pastāv. Bet, eh, nu, teiksim, revīzijas palātā joprojām ar, ar zaļo gaismu tiek um, aplaimots dokuments, kur varbūt ir pieļauts divas kļūdas. Bet šī pieļaujamā kļūdas riska uh, līmenis, ko komisija ir aprēķinājusi, tātad pirstiem diviem procentiem atkarībā no nozares um, iet vēl tālāk, un kolēģi, mēs neko neiegūsim, ja mēs sekosim komisijai, jo revīzijas palāta nemaz nevēlas mainīt savus skaitļus. Uh, ja mēs piekristu šam, šim jēdzienam, tad mums būtu tāda situācija, ka revīzijas palāca savā gada ziņojumā secina, ka, ka kļūdas eh, risks ir pārsniegts, savukārt komisija eh, slēcinājums ir pretējs un tā to atbalsta. Un līdz ar to mums ir jāizlem, vai mēs eh, atbalstīsim revīzijas palāca vai komisijas metodi. Uh, Un mums neko nedos tas, ka mēs te runāsim par šo te pieļaujamo kļūdas risku, jo līdz ar to palielināsies eh, tas eh, kļūdas apjoms, ko mēs pieļaujam. Un, protams, ka cilvēki savās darbībās pieļauj kļūdas, bet no otras puses nevar ar iecietību izturēties pret kļūdām. Protams, mēs vēlamies, lai budžeta izpilde būtu pēc iespējas nekļūdaināka, lai pēc iespējas mazāk kļūdu tiktu pieļauts budžeta izpildes laikā. Un tāpēc varbūt labāk būtu nolikt malā šo jautājumu par pieļaujamo kļūdu, jo te būtībā ir runa par uh, statistiskās kļūdas iespējamību. Tas ir tas pareizais jēdziens. Nu, tas ir viens punkts kur es esmu motivēts, un tā kā es darbojos budžeta kontrolas komitejā, vēlos norādīt uz viedokļu atšķirību ar Olbrihtu kungu. Otrs punkts ir jautājums par uh, nacionālajām pārvaldības šiem te paziņojumiem. Es domāju, ka tas arī ir viens no tiem punktiem, kur ir viedokļa atšķirības ar budžeta kontrolas komiteju. Mēs jau gadiem ilgi cīnāmies par to, ka, dal, lai dalīb, no dalību valstīm saņemtu šo te pārvaldības paziņojumu, kas um, politiski būtu um, atbilstīgs un, un uh, ko varbūt varētu apstiprināt arī Nacionālās revīzijas iestādes. Ne jau tāpēc, ka mums ļoti patīk kontroli, bet gan tādēļ, ka uh, Līdz ar to mm, liela daļa auditu kļūtu lieka. Ja būtu no dalību valstīm politisks paziņojums, ka īstenojot struktūra fondu, izlietojot struktūra fondus, ir viss eh, bijis pareizi un, teiksim, nacionālās revīzijas iestādes to apliecina, tad mums ir pol radīts politisks instruments un mēs varam atteikties no komisijas eh, tālākiem auditiem. Un es domāju, ka tas būtu tāds ļoti liels atvieglojums. Bet līdz ar to ir vajadzīgs Nu, nevis, nevis lai kāds vidē rangi ierēdnis paziņot, jā, jā, pie mums viss ir kārtībā, bet gan lai tādā ļoti svarīgā politiskā līmenī tiktu mm, izdarīt šis te paziņojums, kam tik tiešām būtu svars. Grēslis Kons, kas gan budžeta komitejā, gan budžeta kontrolas komitejā par to cīnās, arī šobrīd domā, ka tas būtu jā, šāds, šāds paziņojums būtu jāizdod ministru līmenī. Es domāju, ka tas būtu svarīgi, un tāpēc es esmu iesniedzis arī attiecīgi uzgrozījums. Paldies! Jurika Manen. Jurika Manen, lūdzu. Tas paldies priekšsādātāji. Es gribētu apsvēgt Albrehta kungu un mūsu grupas vārdā. Mēs esam ļoti gandarīti par jūsu priekšlikumiem. Mums ir tikai divi jautājumi, kas um, padarīja mūsu grupu bažīgu. Pirmām kārtām šī akreditējošā iestāde, kā šī iestāde sadalījis šo administratīvo slogu. Es nedomāju, ka jūs gribat palielināt administratīvo nāstu dalību valstīs, taču šai iestādē būtu pilnīgi skaidra kontroles. Uh, kontrolas uzdevums un tas palielinātu Mm, slogu, jo radīt papildus auditu un pārbaudus. Un otrs jautājums. Tā kā šajā regulā mēs ļoti detalizēti izskatām dažādus mm, sektors, vai tas nedara, nepadara to vispārāk smagnē? Ļoti īsi lūdzu atbildēt. Uh, Priekšsēdētāji jautā, vai vēl kāds gribētu izteikties? Ja nē, tad Jāni, varbūt lūdzu varētu atbildēt. Paldies par komentāriem, un es gribētu paskaidrot. Pirmais elements, es pilnīgi piekrītu, ka nacionālajām mm, deklarācijām ir jāpraksta, tam jāpraksta ministriju līmenī. Tas ir skaidrs, taču jautājums ir par to, uh, Mm, bet jautājums ir mm, par to, vai dalībvalsts atbalstīs šādas nodrošinājuma deklarācijas parakstīšanu. Bet kas attiecās uz akreditāju iestādēm, tās būs eh, tas, eh, ko sauc par pārvaldes iestādēm. Tāpēc es gribētu informēt mūsu kolēģi, uh, ka mēs neradām papildus administrāciju, jo mums jau ir pārvaldes iestādes, un pārvaldes iestāde var būt viena vairākām programmām. Jautājums ir par izmaiņām un to, ka šodien akreditāciju veids komisija, un tas ir ārkārtīgi sarežģīti. Jaunais elements ir, ka uh, Akreditāciju e, veids nacionālā līmenī akreditētāja iestāde. Un tas pats notiek ar pārvaldes iestādēm. Jautājums ir par to, vai akreditētāja iestāde var būt kaut kas labāks. Es nezinu. Viena no eksistējošām iestādēm dalību valstī jau nodarbotos ar šiem jautājumiem un katrā valstī būtu viena akreditētā iestāde, kas būtu atbildīga. Un tas nozīmē tikai to, ka pirmām kārtām akreditācija noliks dalībvalstī un pārvaldes deklarācija tiks sagatavota akreditētajās iestādēs un Tas ir paredzēts nākamā gada martā. Jautājums ir par to, vai. Vai tas viss padarīs situāciju vienkāršāku? Jo nav iespējams nevar atbrīvot tik gadu par atbildības no budžeta izpildi, jo ir e, jāņem vērā revīzijas palātas prasības un arī citas lietas. Nu, bet ir nepieciešams noteikt, kāda atbildība ir akreditējošām uh, un akreditētajām iestādēm nacionālā līmenī. Nu, un, protams, ka šeit ministrijām būtu jāparaksta deklarācija, bet, protams, tā nav viena un tā pati deklarācija. Uh, jo te būs pārvaldes deklarācija un iespējams arī nacionālā deklarācija valdības līmenī. So no more... Paldies, tātad vairāk komentāru, nu, tāpēc es gribētu atgādināt kolēģi, ka šajā pēcpusdienā mēs balsosim par šo uh, Un te nu mēs beigsim mūsu sanāksmi, un es gribētu lūgt koordinātorus palikt. Visi pārējie kolēģi lūdzu dodieties prom tik ātri, cik vien iespējams, lai mēs varam sākt sanāksmi, jo mēs esam ļoti nokavējuši. Have a nice day. <laughs> Bye bye.